uno vale così sta è specificato nella carta nella pianta della Costituzione Meine sehr geehrten Damen und Herren Cienījamie dāmas un kungi, sāksim darbu, jo mums šodien pēcpusdien ir uh, ierobežots laiks. Uh, Sirsnieks veicu jūs visu uz šajā uzklausīšanā. Es priecājos, ka ir klāt komisārs Borgs. Sveicu arī Klučinskas kungu no padomes, sveicu kolēģus un uh, kas ir atnākuši uz uzklausīšanu par oficiālajām kontrolēm, par eh, pāris produktu ķēdi. Mums ir ļoti liela drošība vajadzīga, gan arī attiecībā uz cilvēkiem un uz um, augiem, bet mums ir vajadzīgs arī funkcionējuši iekšējais tirgus. Kad abas lietas vienākas būs nodrošinātas, tad Eiropas Savienība saturēs um, daudzas normas, kas uh, ir nepieciešams nodrošināt šo drošību. Šis jēdziens eh, pārtiks produktu ķēde vēl nemaz nav tik vecs jēdziens, un tas tiek eh, izmantos ļoti tādā plašā nozīmē. Pārtiks produktu ķēde tas eh, aptver visus produktus un aktivitātes, kas attiecas uz pārtiks produktiem un to ražošanu un darbotiem. 2004. gadā Eiros parlaments un padome pieņēma atbilstošu regulu, uh, lai veiktu šajā jomā oficiālās kontrolas. Šī gada maijā Eiropas komisija ir uh, eh, izstrādājis priekšlikumu priekšlikumam jaunai regulai, un šis priekšlikums līdzinējo regulu un uh, veselu virkni no sektoru normām aizstās. Mērķis ir panākt uh, caurskatāmu, ilgspējīgu juridisko ietvaru, kas būs vairāk atbilstošs lietotājiem. Uh, oficiālo kontroļu īstenošana ir tīpaši svarīga eksportam un importam Eiropas Savienībā. Komisijas priekšlikums ir daļa no paketes, eh, ar kuru tiek veidots eh, akī cilvēku eh, veselības un, un augu veselības un dzīvnieku labklājības jomā. Es ļoti priecājos par to, ka būs ļoti daudz prezentācijas no administrācijas pārstāvjiem, no tiem, kas strādā veselības nozares praksē un arī no uh, patērētā puses. Vispirms vēlos dot vārdu referentam Mario Perejo, Perejo kurš šeit eh, vidus komitejā ir sastādījis ziņojumu par komisijas dokumentu. Kolēģi Perejo, tagad jums vārds. Paldies priekšsēdētēm. Jā, paldies ar iespēju šeit eh, prezentēt uh, Un eh, es vēlos es, eh, eh, teikt paldies arī mūsu tiem, kas runās, kas ir uzaicināti. Un šeit būs arī ļoti daudz ļoti būtisku jomu, kas ir būti, būtiskas, kas ir iekļautas regulas tekstā. Lituāna. Per... Īpaši gribētos pateikt Lietuvas prezidentūrai un komisionāram komisāram Borgam eh, par eh, šī priekšlikuma izstrādāšanu. Kā jau teicu, vairāk sektori ir iekļauti. Un eh, daudz no tiem mēs šodien neapskatīsim, bet ne jau tāpēc, ka tie būtu mazāk svarīgi. Bet vienkārši tāpēc, ka nav laika. Un uh, lauksaimniecības un pārtiks sektorā uh, Mums ir ļoti svarīgi jautājumi risināmi. Ir 48 tūkstoši darbu vietu šajā sektorā, un kopējais apgrozījums gadā ir 750 miljārdi eiro. Pārtikas ražojumi Eiropā ir visaugstākajā drošības līmenī pasaulē. ir uh, konkrēti likumdošanas akti, likumdošanas prasības, uh, bet tik un tā mēs neesam varējuši izvairījušies no dažādiem skandāliem pārtiks sektorā. Gribētu atgādināt, piemēram, zirga gaļas skandālu. Jaunais uh, priekšlikums paredz vienkāršot un harmonizēt noteikumus, Un šeit gribētu īpaši pateikties Sanko ģenerāldirektorātam par paveikto darbu, kas noteikti nebija vienkāršs. 2004. gada regula 884 paredz dažādas interpretācijas iespējas dalību valstīm, un tāpēc, raugoties uz nākotnes regulu, vajadzētu visprecīzāk noteikt, kā šīs normas jāinterpretē. Tas var uh, vainot tekstu, bet šeit mums ir būtu jāpaļaujas uz ekspertu viedokli. Šodien mēs uh, vēlamies uzklausīt un kaut ko iemācīties, tāpēc esmu pārliecināts, ka viedokļa apmaiņa ar ekspertiem, kas uh, pārstāv svarīgākās iestādes, mums palīdzēs uh, turpināt eh, virzīt uz priekšu diskusijas par šo jautājumu, jo tagad varēsim uzklausīt to cilvēku pozīciju, kuri diendienā strādā ar šiem likumdošanas aktiem. Un, ja mēs zināsim viņu viedokli, tad uh, būs vieglāk ņemt vērā kritiku un pārvarēt problēmas. Paldies, kolēģi Mario Pereļo. Tagad vārds Britai Raimersai no, nu, lai sniegtu atzinumu no lauksimības komitejas puses. Paldies, cienījamie kolēģi, cienījamie viesi, komisāra kungs. Es domāju, ka ļoti labi, ka mēs šo tematu par oficiālajām kontrolēm, ka mēs pie šie jautājumi strādājam, vēlamies to harmonizēt visā ķēdē. Kontrolas sistēmu efektivitāte ir jāuzlabo. To mēs iepriekšējos gados mums ir bijis jākonstatē ar vienu no jauna. Tādēļ arī komisijas uh, rīcība šajā jautājumā ir ļoti atbalstāma. Mums šeit ir galvenokārt arī jāņem vērā tas, ka ir jāievēro pārtiks produktu tiesības un uh, mums ir jāveido atkal patērēta uzticība. Šī uzticība atkal ir atkal jāatgūst un uh, jāveido no jauna. Mums ir jārūkās arī uz ārpusi un jā atgūst atkal trešo, jāiegūst trešo valstu uzticība, bet īpaši Eiros produktu eksportētājiem tas ir svarīgi. Mums ir jāraugās, ka sabiedrības veselība arī turpmāk būtu aizsargāta. Valsts uzdevumi, protams, ir jāizpilda valstī, un, protams, ka mums ir jāiesaist arī uzņēmumi pāris produktu kontrolēs, bet mēs nedrīkstam tiem uzlikt pārāk lielu slogu, un mēs nedrīkstam uh, valsti visur aizstāt ar uzņēmējiem, bet uh, mums jāatrod šeit labs līdzsvars. Tādēļ es atbalstu to, ka mums, mēs būs iespēja uzklausīt ļoti labus ekspertus, uh, un mēs varēsim gūt labu pārskatu, lai paraudzītos, uh, ko iespējams vēl uzlabot, uh, sagatavoties tekstos, lai sasniegtu rezultātu, ar kuru ar, būtu apmierinātas visas puses, un lai mēs arī uz ārpusi varam to ļoti labi prezentēt un atkal atgūtu patērētāju uzticību, jo tas mums ir ārkārtīgi vajadzīgs. Tādēļ es ļoti priecājos par to, ka mums būs iespēja diskutēt un vēlu visam labu norisi. Paldies Britai Raimersai. Nākamais runās Deividas Kručins, kas viņš ir uh, attiecīgās padoms darba grupas uh, priekšsēdētāja vietnieks. Damča. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātājs uh, referent kungs godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Vispirmām kārtām Juknas kunga vārdā, kurš ir Lietuvas lauksaimniecības ministrs, es vēlētos jūs visus sveikt šajā tik svarīgajā seminārā un atvainoties viņa vārdā par to, ka viņš nevarēja ierasties. Kā jūs ziniet, šobrīd Lietuvā ir problēmas ar Krieviju saistībā ar piena produktiem un piena izstrādājumiem. Un ministrs šobrīd mēģina risināt šo situāciju un tāpēc, diemžēl, viņš nevar piedalīties šās pēcpusdienas sēdēs. Tomēr eh, ministra kungs ir lūdzis mani pārstāvēt viņu šajā šās dienas komitejas sēdē un ar ļoti lielu interesi sekos līdz mūsu darbam. Mums eh, šis seminārs ir ļoti liela, ļoti laba iespēja dzirdēt sākotnējos komentārus no deputāta puses. Vienlaicīgi esam ieinteresēti dzirdēt arī ieinteresēto pušu viedokli. Kopako Džeka sadarbībā ar īrijas prezidentūru jau organizēja līdzīgu pasākumu pagājušā gada, iepriekšējā ma, šā gada mājā, un arī tur izskanēja vairāk interesanti priekšlikumi. Šis priekšlikums ir pakotnes sadaļa, un mēs runājam par augu veselību, dzīvnieku labturību, kā arī par barības un pārtikas izdevumiem. Šobrīd šķiet, ka patreizējā likumdošanā vēl ir plaisas, plaisas, kuras, vai, no kurām vajadzētu izvairīties, un padomu darīs visu, kas tās spēkos, lai īstenotu adekvātus šobrīd pieņemtos, li, šo, jau pieņemto likumu īstenošanu dzīvē. Vēlētos uzsvērt arī to, ka pārtikas drošība un visi šodien diskutētie jautājumi ir Lietuvas prezidentūrai prioritējami. Un padomi sagatavos pakotni šo jautājumu aspektā. Īpaši tas attiecās uz izdevumiem. Un pavisam drīz šī pakotne tiks pieņemta. Par oficiālajām pārbaudēm un tehniskajām kontrolēm, tad Profesionālajām pārbaudēm šobrīd notiek tehniska šo kontroļu īstenošanas pārbauda. Un eh, vēlamies tam paredzēt nepieciešamo laiku diskusijām. Patreizajā momentā ir ļoti svarīgi nodrošināt vispārīgu skatījumu no dažādu iesaistīto pušu pusēm un ņemt vērā arī dažādu dalību valstu viedokli. Šā iemesla dēļ šaubos, vai mums līdz šā gada beigām izdosies vienoties par sarunvešanas mandātu. Un tomēr esam gatavi turpināt tehniskās pārbaudas un kontrolas un eh, pavirzīties uz priekšu, cik vien tālu iespējams. Periljo kungs, sadarbībā ar jums esam gatavi jūs iepazīstināt eh, par to, ko padomu darīs. Paldies! Lies paldies, Kļučinskas kungs, par šo efektīvu un ļoti labo prezentāciju. Tagad eh, došu vārdu tālāk eh, mūsu komisaram Tanijā Borga kungam. Paldies. Thank you very much. Man. Liels paldies, priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Šī, protams, ir lieliska iespēja censties paskaidrot šo plašo, visaptvarošo likumdošanas aktu. Tas nav tikai viens likums, tas ir likumdošanas aktu, aktu kopums, kur ir runa par augu veselību, dzīvnieku labturību, par reproduktīvajiem materiāliem, uh, eh, oficiālajām kontrolēm šeit ir runa, un ir runa arī par komisijas tēriņu pārvaldību šajos sektoros. Un, protams, oficiālās kontrols ir izšķirīgi svarīgs, ja vēlamies uh, uh, uzturēt spēkā mūsu labo reputāciju, kāda mums ir reģionā un pasaulē. Proti, mums ir visstriktākie pārtiks drošības, jeb nekaitīguma noteikumi, uh, un tomēr šad un tad parādās pārtiks skandāli. Šie noteikumi ir paredzēti lai tos uh, ievērot visas dalību valstis, visos uh, agropārtiks ķēdes uh, posmos. Tas jādara saskaņotā veidā un ir svarīgi arī, lai šos, šīs kontrols, ko veids dalību valstis, papildinātu arī um, komisijas revīzijas. Kā jūs zināt, šī pakotne tika uh, prezentēta 6. maijā. Ceru, ka lielākā daļa ar šo uh, saturu jau ir iepazinusies. Un, protams, zirgu gaļas skandāls jau tika pieminēts, un uh, Parilo kungs to darīja pamatoti. Un uh, uh šī pakotne arī tika uh, grozīta, lai iekļautu juridiskas reakcijas uz šo uh, skandālu, kas nekad nebija uh, pārtikas nekaitīguma jautājums, bet tas bija nopietnas marķējuma krāpniecības gadījums. Uh, Tātad mēs pirmo reizi šajā likumdošanā piedāvājam, ka dalībvalstis varēs uzlikt soda naudas un tātad nebūs uh, tikai šī vispārīgā definīcija, ka sodiem ir uh, jābūt atturošiem, bet eh, būs ļoti precīza definīcija par šādiem pārkāpumiem. Mēs piedāvājam arī, ka, ja ir koordinēts kontrols plāns, tāds kā tika īstenots uzreiz pēc skandāla ar DNA, DNS testēšanu, kas notika visās eh, dalību valstīs, tika testēts, vai ir zirga gaļa eh, lielopa gaļā, un arī citi teksti tika veikti par vielām, kam nevajadzētu būt pārtiks ķēdē Tātad turpmāk tai vairs nebūs tikai ieteikumi no komisijas puses, bet tiem būs arī saistošs raksturs. Priekšsādātais kundze, tad, kad bija šī DNS testēšana balstoties uz komisijas ieteikumiem, gandrīz visas dalībvalstis eh, pat pārsniedza šo kontroļu skaitu, ko bija ieteikusi komisija. Piemēram, lielajās valstīs tika ieteikts eh, viņiem veikt 250 pārbaudas, eh, piemēram, apvienotajā karalistē eh, tika pārbaudīti. Eh, pārbaudīti visi nu, nokautie ehm, zirgi, un tagad mēs ietērpjam juridiskā ietverā šos pasākumus, kurus darīja, kurus veids komisija dalība valstis, un tā ir reakcija uz šo uh, zirga gaisa skandālu. Ir vairāk jautājumu, ko gribētu precizēt, jo paredzu, ka tie radīs diskusijas uh, parlamentā un arī citur. Un gribētu izvēlēties tikai divus temats no šīs uh, likumdošanas uh, finansēšanu un deleģētos tiesību aktus, kas attiecas uz oficiālo kontroļu finansēšanu. Ļaujiet man uzsvērt, ka Eiropas Savienības kontrolas sistēmas ilgspējība un arī nacionālais elements šajā sistēmā šeit ir likts uz spēles, un mēs nevaram atļauties uh, uh samazinājumu šeit uh, finansējumā, lai dalība valsts varētu veikt efektīvas kontrolas, jo tas var novest pie nopietniem uh, pārtiks nekaitīguma uh, pārkāpumiem. Jau tagad parādās uh, tādi brīdinoši signāli, ka samazinās uh, pārtikas uh, pārbaudas dažās dalību valstīs krīzes rezultātā, un man nav jums jāstāst, kāpēc tas viss ir risks pārtikas nekaitīgumam. Tātad vajadzētu paplašināt kontrolas nodevu izmantošanu un izmantot to vairākumā sektoru pārtiks ķēdē. Un eh, to arī atzīst šī likumdošana, ka kontrols ir ļoti būtisks eh, pakāpojums. Es zinu, ka būs šeit diskusijas par eh, izmaksām un par oficiālām kontrolēm bet es gribētu kliedēt šīs bāžas un uzsvērt, ka Šis likumdošanas akts, kas parāds obligātās nodevas, tas netiek piedāvāts izolētā situācijā, ja vakumā. Un ko tad komisija piedāvā šajā pakotnē attiecībā uz oficiālām kontrolām un nodevām? ir tas, ka būs striktāks prasības attiecībā uz nodevām, attiecībā uz sārskatāmību, atbildību gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem un, piemēram, uzņēmumiem un pilsoņiem būs pieeja detalizētai informācijai par to, kā tiek finansētas šīs kontrolas, pārbaudas, kā a, nodevas tiek aprēķinātas, kā šī nauda tiek izlietota, un a, būs nosacījumi, lai a, izvairītos no resursu izšķērdēšanas, kas tiek iekasēta ar nodevām. A, Tātad um, tiks paplašināta noduvu lietošana um, pārtiks ķēdē, un tas nodrošinās uh, oficiālo kontrolas sistēmu efektivitāti. Tādējādi šī sistēma vairs nebūs atkarīga no vietējiem budžeta lēmumiem, un paralēli uh, šīs uh, nodevas sistēmas paplašināšanai uh, mēs. Uh, paaugstināsim eh, kontrols iestāžu atbildību attiecībā uz to, kā tās pilda savus kontrols pienākumus. Bet uh, mikro uzņēmumi visās uh, pārtikas uh, jomās uz tām attieksies, uz tiem attieksies izņēmumu noteikumi, lai samazinātu birokrātisko slogu šiem uzņēmumiem. Deleģētie akti. Es zinu, ka ja tad, kad komisija piedāvā kādu likumdošanas aktu un tur ir minēti delģētie tiesību akti, eh, tad, tad piecos vai sešos sektoros, tad mums apstiprinās tikai uh, eh, delģētos aktus vienā sektorā. Un to es saucu par tādu uh, nepatiku, kas parlamentam ir pret uh, delģētajiem tiesību aktiem kamēr nacionālajā līmenī, tad, kad parlaments deleģē uh, likumdošanu izpildvarai, tas parasti uh, tiek darīts ar virkni nosacījumu. Bet tad, kad es vēl biju students, tad uh, kādā uh, konstitucionālo tiesību mācību grāmatā, ko bija sarakstījis Anglis, uh, izlasīju, ka um, šīs uh, regulas, jeb noteikumi uh, ir kā miesa uz uh, likuma kauliem. Tātad, jebkuram likumdošanas aktam ir vajadzīgi papildu akti, lai ievies likumdošanu, lai uh, pielabotu šo to, koriģētu, un uh, pamatlikumdošanas aktē vispār vienmēr nevar iekļaut visas detaļas. Iedomājieties, ja nebūtu sekundārās likumdošanas, tad viss būtu jāiekļauj galvenajā likumdošanas aktā, um, kas tad eh, kļūtu ļoti eh, detalizēts, un tas neļautu mums paredzēt zinām elastību, lai varētu pielāgoties eh, notikumu attīstībai attiecīgajā jomā. Un mēs zinām, ka Lisabonas līguma kontekstā ir daudz lielāka parlamenta kontrola, kas attiec uz deleģēto likumdošanu. Tātad, ja mums ir uh, riska profili eh, kaut kādās aktivitātēs vai ja parādās jauni riski, tad ar deleģēto likumdošanas aktu starpniecību mēs varētu reaģēt uz šādām eh, situācijām. Bet, protams, bumba ir uh, eh, līdz likumdevēju laukuma pusē. Bet es jūs aicinu, ja vēlaties uh, uh, uzlabot īstenojamību, tad neatsiekieties no delģētajiem tiesību aktiem. Tas ir vienkārši, protams, ieteikums no komisijas puses. Tagad īsi pievērsīšos uh, citiem ieguvumiem, kas ir jaunajā likumdošanā, proti robežu kontrols. Esmu saņēmis sūdzības par to, ka dažkārt mēs striktāk kontrolējam tos pārtiks ķēdē, kas ir ražotāji pašā Eiropas Savienībā, nekā esam pret uh, ražotājiem ārpus Eiropas Savienības. Ar šo regulu mēs panāksim efektīvāku kontrols resursu sadalījumu, tas samazinās uh, operatoru uh, slogu un uh, dzīvnieku un dzīvnieku produktu importētāji, kas saskars ar kontrolēm uz robežām, varēs izmantot šo jauno riska balstīto mehānismu, kas būs vienkāršots eh, robežu pārbaudēm. Otrkārt būs vienkāršākas procedūras eh, un elektroniskā dokumentācija. Šī jaunā sistēma nodrošinās, ka kontrols pasākumi uz mūsu robežām vienmēr atbilst riska līmenim, kas ir saistīts ar uh, precēm, kas tiek ievestas no trešajām valstīm, kas attiecas uz uh, krāpniecības apkarošanas pasākumiem. Un to teikšu noslēgumā patērētājiem un uh, godīgiem uzņēmējiem vajadzētu uh, justies drošiem, ka daļa no kontrolēm tiks veltītas, uh, lai pārbaudītu, vai netiek veikt krāpniecību, vai tiek ievērot noteikumi. Un kā jau nesenais zirgais skandāls parādzīja, tad uh, ir jāpievērš vairāk uzmanības uh, agrīniem signāliem uh, par kaut kādām krāpniecībām darbībām, lai mēs varam identificēt laicīgi šādas krāpniecīgas aktivitātes un novērst kaitējumu. Kā jau teicu, uh, minēju to tad jau arī šies, uh, šos uh, finanšu sodus. Uh, kas būs jāveido tā, lai uh, noziegumi būtu, uh, tā kā, tad, lai noziedznieki neatkārtot savas darbības. Un noslēgumā ļaujiet man uzsvērt, ka esmu pārliecināts, ka šī likumdošanas pakete, tad, kad tā tiks pieņemta, uzlabos uh, noteikumu šajā jomā, un es pateicos NV komitejai un atgādinu, ka esmu pilnībā jūsu rīcībā. Paldies! Paldies komisāru kungam! Tā ir ļoti emocionāla tēma, kad ir runa par pārdeks produktu drošību, tas, tas vienmēr ļoti emocionāls tēmās arī cilvēkiem Eiropā. Tādēļ arī mani tas ļoti satrauc šis pirmais jautājums par skandāliem. Kā mēs to varam risināt, eh, lai vairs nebūtu šādu gaļas skandālu? Bet eh, šis skandāls pamatojas to, ka esošās tiesības netika ievērots. Tas ir jautājums par to, vai izdodas panākt eh, pareizo līdzsvaru un vai pareizi piemēro jau esošās tiesības. Kad mēs diskutējam par daļģētiem tiesību aktiem, tad mēs patiešām esam visi tādi ļoti jūtīgi, bet saskaņā ar jūsu teiktot nozīmē arī to, ka parlamentā ir vajadzīgas skaidras politiskās nostādnes arī direktīvās, protams, lai komisija būtu pamats, pēc kā strādā, tādēļ arī ļoti svarīgi, lai mēs arī politiski par to diskutējam. Temati, kolēģis un kolēģi, tie ir jūsu priekšā. Un uh, tas patiešām ir tāds ļoti plašs tematu lokus, un es ļoti priecājos par to, ka ir daudzi speciālisti, eksperti klāt, un uh, mums šeit eh, prezidijā mēs esam sadalījuši arī vadību. Došu vārdu Horstam Šnehartam, kurš kā pirmo bloku vadīs, un arī izteiks komentārs. Viņš ir arī līdz referents par šo tematu, un Horst, tagad tev vārds. Paldies, priekšēdētāji, dāmas un kungi. Es iesniegu sveicu jūs šajā uzklausīšanā un eh, paldies arī, ka komisārs ir ieradies un arī referents. Es domāju, tas ir ļoti arī svarīgi kā temats. Eh, pirms es ķiežos klāt eh, tiešām pie pamatjautājuma, gribētu pieskarties pie deviņiem tiesību aktu jautājumu. Komisāra kungs to jau skaidri pateica. Es domāju, ka mēs komisāra vēlam varam izpildīt jo viņš teica, lūdzu, nesamazināt deleģētos tiesību aktus, bet mums arī ir vēlme, proti, ka deleģēta tiesība akti vai tie formulējumi, kas ir deleģētos tiesību aktos, lai būtu tik skaidri, lai nebūtu nekādu pārsteigumu, ne īstenošanā, ne parlamentam, tam vajadzētu būt ļoti skaidri noformulētam, skaidri virzītam. Uh, ko šie deleģēti tieši tie pakti regulē, tad mēs arī tiem piekritīsim. Dāmas un kungi, ir eh, ļoti apjomīgs darbs eh, šajā jaunajā sistēmā, visu izveidot pareizi. Ļoti apjomīgs jautājums. Mēs komisijā esam devuši uzdevumu un ir arī paredzēts veikt uh, pakaļas revīziju, pārskatīšanu, un tas tagad ir arī noticis, un mums pavisam par lielu pārsteigumu noticis ļoti lielā apjomā, bet tas nenozīmē, ka tas ir eh, kļuvis sliktāks, un mēs paraudzīsimies, kāda būs diskusijas parlamentā un eh, kā šis priekšlikums beig beigās izskatīsies. Mums šajā panelī ir vairāk runātāji. Vispirms es nolasīšu, lai jūs zinās, kas runās. Eriks eh, Budelē, viņš ir drošības Eh, jautājumos eh, ģenerāldirektors Sanko, tad mums ir mm, Mihāls Kanēls, eh, viņš ir direktors um, birojā, tālāk ir doktors Martins Hartmans, Vācijas veterināru asociācijas prezidents, Silvio Barello, doktors Silvio Barello, šādā kārtībā kā runātāji. Tas ļoti skaidrs šeit sastāv šis saraksts. Viņš ir ģenerāldirektors no Itālijas veselības ministrijas, ģenerāldirekcijā par pārtiks produktu drošību. Ceru, ka vispārējais pateica. Un tālāk ir arī Džons Bāns, viņš vada vietējās iestādes, ir par pārāks produktu standartiem, apvienotē karalistē. Doktors Loiks Evans, viņš vēl nav pagaidām klāt, viņš uh, ir direktors uh, ģenerāla direktorātā pārdagas produktos lau, Francijas laušanas ministrijā un dāmas un kungi. Mēs jau sagatavošanās gaitā un konsultāciju gaitā, lai sagatavotu šo uzklausīšanos, esam runājuši kolēģiem no ASV un Kanādu. Viņiem ir pašiem savi noteikumi par pārdagas produktu pārstādi no ASV Diemžēl neviens nevarēja atbraukt uz uzklausīšanu. Jā, tad vajadzētu īstenībā uh, pirms tam taupīt naudu, lai varētu atbraukt uz Eiropu, nevis tad, kad viss draud izgāsties. Bet mums ir uh, pārstāvis no Kanādas, Kanādas uh, pārtiks produktu iestādes, un uh, šai uzklausīšanā viņš ir sagatavojis PowerPoint prezentāciju un video materiālu. Jūs pagājušajā to saņēmāt. Es arī priecājos, ka būs klāt arī Klaris Lulai Angi. Es ceru, ka izrunāju pareizi jūsu vārdu, tad viņa kanāts pārstāve. Sirsnieks veicam viņš šeit Eiropas Savienībā. Ļoti priecājamies, ka esat ieradusies. Un uh, kanāts pārstāve arī piedalīsies atklāties diskusijā, kas būs pēc prezentācijas. Dāmas un kungi, lūgtu jūs eh, runāt paredzētajā kārtībā. Vispirms eh, doktoram Ērikam Pudelē sniegšu vārdu. Oui, merci, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir nedaudz šis eh, nepateicīgais pienākums runāt apmēram to pašu, kas, ko teica Borga kungs, bet uh, dokumentos, kas tika izdalīti, ir PowerPoint prezentācija ar 30 uh, eh, slaidiem, bet es prezentēšu tikai 10, jo laika nav daudz. Reglement. Tātad šajā jaunajā regulā eh, tiek labota 2004. gadā padomas un parlamenta pieņemtā regula. Deviņas gadus vēlāk mums uh, tagad šķiet uh, vērtīgi pārskatīt šo 2004. gada regulu. Uh, ņemot vērā kontrols, ko ir veikuši mūsu uh, kolēģi, inspektori un arī skanerkungs par to tūlīt runās, bet arī ņemot vērā dažādus, uh, dažādas krīzes, kas ir bijušas šajos deviņos gados. Uh, zirga gaļas krīze jau tika pieminēta, bet atcerēsimies arī E. coli krīzi, kas bija Vācijā, 55 cilvēki uh, nomira un 4000 uh, eh, eh, saslima. Uh, viņiem bija aknu problēmas un uh, tātad šīs uh, uh, tiedzēto graudu krīzes uh, arī bija būtisks elements uh, šīs regulas pārskatīšanā tā droši vien arī ir problēma, kas ir saistīta ar kontroļu trūkumu uz vietas, uh, un uh, šeit noteikti ir jāvien arī uh, mikro uzņēmums, bija apmēram 12 cilvēki, kas strādā šajā nelielajā Vācijas uzņēmumā, un jūs redzat, ka sekas var būt diezgan graujošas sabiedrības veselībai. Tātad Šīs jaunās regulas mērķis bija paplašināt uh, regulas piemērošanas uh, jomu, uh, attiecinot to uz visu pārtiks ķēdi, jo bija uh, sektori, kas nebija iekļauti, kā piemēram augu veselība, sēklas un arī pesticīdi un tā tālāk. Un mēs vēlējāmies noteikt kontrolas principus visos sektoros un ieviest eh, to, kas nepastāvēja jau iepriekšējā regulā, kas mums šķiet eh, ļoti būtisks elements. Tas ir eh, pārsteiguma kontrols, jeb nepieteiktās kontrols. Protams, tas nebūs izplatītākais variants, jo parasti tiek pieteikts šīs kontrols, lai klāt būtu visi attiecīgie cilvēki. Uh, bet eh, jāparādz arī juridiski iespēja veikt nepieteiktas kontrols, ja ir, piemēram, šādas pārtikas krīzes, lai konstatētu, kāda tad ir reālā situācija. Mēs vēlējāmies arī apkopot, apvienot divas galējības. Uh, radīt elastīgākus noteikumus, bet eh, saskaņotāku rīcību. Agrāk eh, bieži vien bija noteikts kontroļu biežums, eh, tiem, kas ražo, tās bija diezgan striktas un biežas, un tagad mēs neparedzam uh, Uh, šo kontroļu biezumu, biežumu, bet minimālo kontroļu skaitu zināmā periodā, kas, protams, ir jādefinē atsevišķos gadījumos atsevišķi. Un uh, arī ir obligātie pasākumi at, gadījumā, ja ir konstatēta neatbilstība. Un vēl svarīgs elements, kas kādreiz nebija, ir tas, ka varēs uh, kopienas līmenī organizēt uh, koordināciju, tātad uh, būs obligātie koordinācijas plāni. Uh, Borga kungs jau minēja par eh, DNS testēšanu attiecībā uz lielopu gaļu, lai koncentrētu uz irga gaļas klātbūtni. Toreiz tas bija ieteikums, eh, tas bija tāds problemātisks periods, eh, un visas dalībvalstis labprāt arī sekoja mūsu aicinājumam veica šos testus, bet tas bija ieteikums. Ja kāda dalībvalsts būtu atteikusies to darīt, mums nebūtu bijuši nekādi juridiski iespēju to uh, uh, piespiest dalībvalstīm darīt. Tagad būs obligātie plāni paredzēti. Mēs vēlamies arī uh, uzlabot uh, administratīvo sadarbību, lai uh, piemērotu šo regulu dalību valstīs. Un tas ir viens no plusiem šajā regulā, jo, protams, tagad uh, visas problēmas, protams, eh, neaprobežojas ar eh, vienu valsti. Ir globalizācija, ir eh, starptautiskā tirzniecība. Daudzas dalībvalstis ir iesaistītas vienā un tai pašā problēmā, krīzē. Un mēs esam stiprinājuši šo sadarbības un palīdzības mehānismu starp dalībvalstīm, lai tās var ātrāk apvainīties ar pareizo informāciju, uh, jo joprojām, diemžēl, konstatējam daudzas gadījumus, kad uh, sadarbība beidzas pie uh, robežas starp dalību valstīm. Šis mums ir svarīgs jautājums attiecībā arī uz vienoto tirgu. Un tāpēc mēs uh, vēlamies izveidot uh, informācijas uh, integrēto elektroniskās informācijas sistēmu un agrās brīdināšanas uh, sistēmu attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību. Un uh, jau 35 gadus ir līdzīgs mehānisms, kas ļauj uh, Uh, informēt uh, caur komisiju citas dalībvalstis par to, ja tiek uh, konstatēti kaut kādi produkti, kas neatbilst pārtiks nekaitīguma noteikumiem. Bet šī jaunā elektroniskā sistēma būs veltīta konkrētāk krāpniecībai pārtiks jomā. Un visbeidzot, mēs paredzam finanšu sodus, ko var piespriest uh, ar tiesu vai administrācijas starpniecību, un tie būs daudz atturošākam skarbāki sodi. Jūs zināt, ka Eiropas komisija nevar eh, harmonizēt eh, sodus, kurus piespriež tiesneši, tad, kad ir kāds eh, pārkāpums un lieta tiek ierosināta tiesā, bet mēs vēlētos, lai šie sodi būtu patiešām atturoši, vismaz uh, atbilstoši ieguvumam, ko ir ieguvuši krāpnieki, veicot šīs darbības. Un vēl viens plus šajā likumdošanā. harmonizētu, integrētu kontroļu sistēma uz Eiropas Savienības robežām visiem uh, produktiem, uh, dzīvnieku auga izcelsmes, kas nāk no trešajām valstīm. Tāds ir mērķis. Tagad mums ir ļoti detalizēta sistēma uh, dzīvnieku izcelsmes produktiem, uh, gaļa, piens, zīvis un tā tālāk. Bet dalību valstīm ir uh, lielāks iespējas elektrīgi organizēt kontrols uz robežām attiecībā uz auga izcelsmes produktiem, augiem, dārziņiem. Uh, un, piemēram, arī rūpniecības produktiem, kā piemēram cukura. Un mēs vēlamies izveidot harmonizētu sistēmu, kas ir balstīta uz riskiem, un tā būs eh, Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra, kas vērtēs eh, risku attiecībā pret produktu, un mēs eh, arī šeit iekļausim, zinām, uzticības pakāpi uh, Uh, izcelsmes valstī. Tas nozīmē, ka būs produkti, kuri ļoti maz tiks kontrolēti, tos importējot, un būs citi produkti, kuri uh, daudz tiks kontrolēti, ja tos ievedot Eiropas Savienībā. Tas, kā jau teicu, tiks aprēķināts balstoties uz risku, piemēram, pesticīdu, hormonu paliekas, kāds uh, dzīvnieku slimības vai augu slimības, to risks tiks ņemts vērā. Un, kā jau teicu, Uh, tiks vērtēta arī uh, trešās valsts uh, certifikācijas uzticamība. Nu, protams, lai īstenot šīs kontrolas ir vajadzīgs finansējums. Mēs visi zinām, ka nacionālās iestādes samazina darbinieku skaitu, ņemot vērā budžeta grūtības, finanšu krīzes rezultātā. Um, tā turpinās jau vairākus gadus. Tā tad ir šie būtiskie uh, Uh, štatu samazinājumu daudzās dalību valstīs, kas izriet no šiem finanšu noteikumiem, un mums šķita vērtīgi piedāvāt uh, sistēmu, saskaņā ar kuru uh, kontroles finansētu pati nozari, kurās tiek, kurā tiek veiktas kontrolas. Tāpat kā ēkās, eh, ēku īpašnieki maksā par, piemēram, liftu pārbaudīšanu. Un mēs esam paredzējuši uh, obligāto nodevu sistēmu, kas noseks eh, visas izmaksas, kas ir radušās kontroļu rezultātā, personāls, personāla apmācība uh, un tā tālāk. Bet būs izņēmums attiecībā uz mikro uzņēmumiem Uh, uzņēmumiem, kuros strādā mazāk par desmit darbiniekiem. Komisārs jau to minēja, tātad uh, to neminēšu un pāriešu pie pēdējā slaida, kurā es uzsveru to, ka mēs vēlētos, lai oficiālās kontrolas izstrādātu pašas dalību valstis ļoti caurskatāmā ietvarā, lai visas iesaistītās puses, gan uh, ražošanas uzņēmumi, uh, gan patērētāji varētu skaidri redzēt, eh, kādā veidā eh, tiek organizēts šis kontrolas. Un būs arī eh, jāiesniedz ziņojumi par atbilstību, neatbilstību. Un ar to arī gribētu noslēgt šajā regulas projektā. Esam centušies panākt līdzsvaru starp trim galvenajām pusēm. Uh, starp uh, kontrolieriem, kas ir nacionālās iestādes, uh, otrkārt uh, uzņēmumi, sākot ar lauksaimniekiem, beidzot ar lielveikaliem un restorāniem, un treškārt trešā puse, kas ir pats svarīgākais, tas ir patērētājs, jo mēs taču visi strādājam patērētāju labā. Un tas arī bija viss par šo jauno tekstu priekšsēdētājs kundze. Paldies! Paldies doktoram pārstāvim. Eh, eh, es domāju, ka mēs par to ļoti daudz varētu jau tagad diskutēt, bet tā ir ļoti liela pakete. Tagad došu vārdu eh, Mēklam Skanēlam, un viņš pastāstīs par veiktajiem auditiem. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Oh. <clears throat> Pārtiks un veterinārais dienests darbojas Un eh, desmit minūtēs man, diemžēl, nav iespējams iedziļināties pilnībā mūsu dienas darbā. Es vēlētos varbūt uzsvērt to, kādā veidā mēs veicam oficiālās kontrolas. Un vēlētos varbūt uzsvērt eh, tādas vispārējas dabas kontrolas, kuras noteikti notiek arī citās dalību valstīs. Problēmas ar vispārreiz dabas kontrolēm ir tādas, ka kaut kas paliek nemanīts daudzus gadus pēc kārtas. Tātad eh, tās nav lielas problēmas mums neiz, uh, E, neizraisa krīzes, bet krīze parasti tiek izmantot par aizsegu sistēmas vājiem punktiem. Viens moments, kas attiecās uz pilnīgi visām dalību valstu kontrolas iestādēm, un tie ir resursi. Uzdevumu ir daudz visās dalību valstīs, un uzdevums nav vienkāršs, un patreizējās krīzes apstākļos to izpildīt ir vēl grūzā, grūtāk. Dalību valstis ir spiestas ar mazākiem līdzekļiem veikt arvien vairāk uzdevumus un arvien sarežģītāku uzdevumu. Un tas pilnīgi noteikti ir izaicinājums visās dalību valstīs. Ekonomikas krīze pati par sevi ir radījusi jaunus izaicinājums, un Borga kungs jau to pieminēja. Ekonomiskās krīzes apstākļos eh, pārtiks ražotājiem un pārstrādātājiem ir jārada jā, ir jā, jārod jaunas iespējas izdzīvot ekonomiskās krīzes apstākļos, un ar kontrolēm vien ienākums gūt nav iespējams. Un Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, piena pārstrādes kontrolas dienests šobrīd pārskata pārtikas ražotāju un pārstrādātāju finanšu situāciju. Un uh, ir pilnīgi skaidrs, ka ja kādam uzņēmumam ir finansiāls grūtības, tad risks ir palielināts, ka uzņēmums tieši kontrolas jomā veiks pirmās apcepšanas. Un uh, nākamais eksporta certifikāti. Dalību valstīs kontrolas iestādes ir spiestas uh, kvali certificēt eksports uz trešajām valstīm milzīgos apjēmo, apjomos. Un, uh, specifisks piemērs Lietuvā. Ministrs jau šeit pieminēja, ka šobrīd Lietuvā ir grūtības ar ļoti milzīgu, milzīgu apjomu prasību no Krievijām. Tas, no, nu, no Krievijas. Tas nav nekas jauns, visās dalību valstīs ir līdzīgi. Jauna likumdošanas ietvar, jauna likumdošanas ietvar apstākļos dalību valstu iestādēm ir jārīkojas elastīgāk. To jau par Eliokungs pieminēja. Uh, Eiropas Savienības eh, izstrādājumiem ir lieliska kvalitāte un arī kontrola ir bijusi lieliska līdz šim. Kontroļu un pārbaužu certifikācija. Dalību valstis eh, ļoti daudz līdzekļu velta dažādām pārbaudēm, piemēram, eh, laboratorijas, eksports, Visi šie ražojumi tiek pārbaudīti, un um, šīs pārbaudas varbūt eh, nav pareizās, to ir grūti aptvērt. Tas prasa ļoti daudz resursu, bet eh, bieži vien šīs kontrolas ir nepareizas, pie tām eh, bieži vien šīs kontrolas izrādās pat neefektīvas. Tāpēc jaunajā likumdošanā mēs esam paredzējuši atbilstīgajām iestādēm labāku ietvaru, lai jau tā nepietiekamie resursi tiktu novirzīti pareizajā virzienā. Tagad eh, par sankcijām. Mans kolēģis jau to pieminēja, tāpēc detaļās šeit nepakavēšos. Viens izņēmums. Ļoti bieži mēs dzirdam, ka prasības patērētām visi iesaistītās puses vēlas redzēt eh, spēcīgākas un drastiskākas sankcijas. Tas eh, īpaši ir sāsinājies pēc zirga gaļas skandāla. Un, protams, mēs nevaram akceptēt šādas skandālas nākotnē, un tomēr mums ir jāskatās pēc un jāiet pa zelta vidusceļu, jo mēs nevaram pārmērīgi sankcijas uzlikt. Ir dalība valsts, kurās ir gadījumi, kad sankcijas ir neadekvātas, un tad kontroli iztenojošajai iestādē ir ļoti grūti tālāk lietu vest, uh, Ir ļoti grūti lieta nosūtīt izmeklēšanai, prokuratūrai un tiesai, un eh, tiesvedība izvēlās eh, smagi vērsties pret kontrolas iestādi, un tas var būt demoralizējoši kontrolas iestādēji. Tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar šīm sankcijām un drastiskām sank sankcijām. Or organizatoriskie jautājumi. Komisijas priekšlikumā par kontrolas iestādēm jau parādījies, ka ir nepieciešams eh, sniegt labāku finansiālu atbalstu dalību valstīm, lai tās veiktu adekvātas kontrolas. Bet ja mēs vēlamies izveidot organizētu un efektīvu struktūru, tad ir nepieciešami resursi. Uh, un diez vai resursu samazināšana ļaus strādāt labāk. Tāpēc es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi dalību valstīs ir izveidot adekvātas struktūras. Dažādi auditi bieži vien sastopas ar komunikācijas trūkumu starp dažādām, dažāda līmeņa pārbaudas iestādēm, reģionālajām pašvaldības, arī valsts Nav nemaz tik neparasti vienā dalību valstī redzēt, ka inspekcija notiek, vien, ka inspekcija kādā iestādē, visi inspektori ir tik ārkārtīgi pārņemti un sēž darbu kalnā, ka viņi neko nevar izdarīt. Un ir tajā pašā dalību valstī cita līmeņa iestādē ir gan resursi, gan arī iespēja šīs kontrolas veikt, bet tas nav viņa varbūt kompetencē. Cits izaicinājums no organizatoriskā jautājuma raugoties, un to skaidri izgaismoja zirgu gaļas skandāls, ir krāpniecība un ar to saistītie kvalitātes jautājumi. Protams, mēs vēlamies redzēt drošu prasību, un tas ir galvenais pārtiks ražotājiem un arī resursu no, novirzīšanas virziens, un izvairīties no pārmērīga darba apjoma bet eh, līdz ar to, līdz ko mēs atsakam, līdz ko jautājumi ir citas dabas, nevis eh, pārtikas, kvali, nevis pārtikas drošības dabas, kaut vai, piemēram, kvalitāte, tad uzreiz tie aizverzās otrajā plānā, un tam ir sekas. Un tas ir arī saprotams. Protams, ka pirmajam ir jābūt pārtiks drošības jautājumam, un tomēr mums ir jārūda risinājums, lai mēs varētu ņemt vērā arī citus aspektus, kuri patērētājiem ir varbūt vienlīdz svarīgi. Tāpēc eh, jaunajam tiesību aktam vajadzētu paraudzīties uz eh, kontroļu daudzgadu plāniem un daudzgadu izaugsmas iespējām. Un tagad par specifiskākiem momentiem. Uh, kā jau es teicu, īslaicīgā periodā šie horizontālie pasākumi nebūs problemātiski, bet varbūt ilgākā laika periodā dažādās dalību valstīs tas varētu izraisīt zināmas problēmas. Var runāt ilgi, bet tikai pāris piemēri. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši ļoti daudzas problēmas dalību valstīs, kurās gaļa tiek mehāniski nodalīta. Tas ir saistīts ar higiēnu un uh, gaļas sagatavošanas un pārstrādes procesā ir būtiski pārkāpumi. Tas pats attiecas arī uz moluskiem. Un eh, no pārtikas drošības viedokļa raugoties, visi bezmugurkaulnieki izraisa problēmas. Uh, un tas ir saistīts gan ar pārstrādi, gan arī ar toksīnu un vīrusu pārbaudi šajos bezmugļu kalniekos, un ir ļoti nepatīkami pārkāpumi, un jebkurš pat minimālais pārkāpums no drošības viedokļa var izraisīt milzīgas saslimšanas. Diemžēl pēdējo gadu pieredze rāda, ka daudzas pārtikas krīzes uh, galvenokārt ir saistītas ar augu dabas pārtikas produktiem, un kontrolas iestādēm vairāk uzmanības vajadzētu, un arī resursu vērst uz augu izcelsmes eh, produktiem, piemēram, augļiem un dārzeņiem, jo arī tur ir sastopama vesela virkni vīrusu un mikroorganismu. Un vispārīgāk runājot par importiem. Uh, Tradicionāli mums ir bijusi ārkārtīgi strikta dzīvnieku izcelsmes ražojumu ieviešanas politika, kamēr eh, augļu un dārzeņu jomā spektrs ir bezgalīgs. Nākamais, un ar to cieši saistīts, ir izsekojamība. Arī šeit ir būtisks, būtisks problēmas un izaicinājums sastopami. Un visbeidzot, nezaudēsim perspektīvu. Uh, Dalību valsts strādā lieliski kontroļjomā un pēdējo gadu laikā ir sasniegt būtiski panākumi. Piemēram, no Eiropas tikpat kā ir izzudus Kreisfelda Jākob, Jā, Jākob slimība, salmonelloze, tātad zoonozes, tikpat kā ir izzudušas Eiropā, un to ir panākusi labākas kontrolas. Balstoties uz šiem sasniegumiem, mēs varam ar pārliecību strādāt nākotnē. Paldies! Vielen Dank. Paldies, paldies par šo ļoti apjomīgo ziņojumu. Es domāju, ka tas ir mūsu darba pamats, kā mēs uh, rīkojamies tur, kur daudz kas ir vēl jārisina. Es priecājos, ka visi vairāk mazāk ievēro laiku, lūdzu darīt to arī nākotnē, turpmāk. Par pašreizējās sistēmas trūkumiem un priekšlikumiem tagad runās doktors uh, Hartman kungs. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, es ļoti priecājos, ka man iespēja runāt uh, par uh, dalībās perspektīvu, to iestāžu perspektīvu uz pašreizējo likumdošanu. Atļausiet man uh, pastāstīt uh, īsumā prezentēt uh, veterināru ierēģņu uh, asociāciju, tas apvieno 16 uh, federālo valstu asociācijas, federālo zemju asociācijas un pārstāv vairāk nekā 5500 veterināru. Šī asociācija ir uh, Eiropas uh, veterināru asociācijas biedre sek sekcija no šīs Eiropas federācijas un veterināru darba galvenais uzdevums ir uh, sabiedrības veselība, dzīvnieku labklājība, un uh, šie jaunie jēdzieni One Health uh, koncepcija un pāris produktu drošība from stable to table ļoti skaidri apraksta un parāda, kas ir mēķi un kas ir katru dienu risināmie uzdevumi. Mans uh, pamata, pamatprincips, ko es vēlētos izteikt par uh, dzīvnieku labturību un uh, pārtiks produktu drošību ir šāds. Proti, Vācijā pārtiks produktus drošība ir uh, ļoti augstā līmenī un arī Eiropas Savienībā tā tas ir, bet tomēr nedrīkst apstāties, jo situācija ir jāuzlabo. It īpaši ir jāraugās uz jaunu attīstību un uz izmaiņām. Tādēļ es principā atbalstu Eiropas uh, tiesību aktu tālāku izstrādi un uh, kas balstītos 2004. gada pieņemto likumu pamata. Es uh, šeit uh, ierobežošos, izsakot dažus komentārus, norādes, izvirzot dažus jautājumus un izteikšu dažus uzlabojumu priekšlikumus par pašreizējo priekšlikumu. 7. pāntā ir runa par oficiālu kontroli caurskatāmību. Izvirzītais mērķis ir, kā Eiropas Savienībā tiktu panāta vienota vienotas prasības par oficiālajām kontrolēm. Šī informācijā, protams, vienmēr ir jāizsver par to, kas ir aizsargāmās intereses, kas ir patērētājiem un uzņēmumiem. Vācija jau ilgāku laiku strādā ar uh, sabiedrības informācijas uh, publicēšanu, un tas ir parādījis, ka šai sistēmai jābūt ļoti stabilai un noslogojamai. Problēmas kas šeit parādās. Mēs iesakām, lai 7. pantā, 3. punktā, lai būtu skaidri pateicis, ka nav uh, pārkāpuma pret konfidencialitātes noteikumu attiecībā uz uh, pārtikas produktu informāciju. Iepriekšējo gadu pieredze ir parādījusi, šodien to jau vairāk teica, ka ne tikai runa šeit ir par uh, apdraudējumu uh, veselībai un uh, eh, apdraudējumu arī brīvai preču apritē, tā ir tas saucamā eh, zirga gaļas skandāls vai arī bojotās gaļas, eh, gaļas skandāls. Eiropā ir jāinformē sabiedrība arī pārobežu jomā par pārtikas produktiem, kas nav piemēroti patēriņam, kas ir sabojājušies, un arī par gadījumiem, kad ir notikusi krāpniecība. par tematu oficiālās kontrolas 15. pants, ražojot uh, dzīvnieku izcelsmes produktus, kas ir domāti cilvēku uh, pārtikai. No nu, mūsu viedokļa raugoties pastāv vairāk jautājumi. 15. pantā pirmajā punktā samērā vispārīgi ir runāts par oficiālajām kontrolēm. Šeit vajadzētu konkretizēt proti uh, kādas būs normas, kas būs papildus vēl regulē numuru 853 2004, tas vēl nav zināms. Turklāt varēja nav skaidrs, kādos gadījumos pastāv šī, šis pienākums veikt oficiālās kontrolas. Vai šī uh, gaisa kontrola arī daļa no oficiālās kontrolas, turklāt vēl veterinārs vai arī viņa atbildībā notiekošās kontrolas, tas pieļauj ļoti daudz interpretāciju iespēju, kas uh, izmaksu iemeslu dēļ varētu arī tikt vēl vairāk paplašinātas. Šeit vajadzētu arī konkrētāk pateikt, kas ir domāts. Nākamais punkts, ko es gribētu pieminēt, ir oficiālās kontroles, robežu kontrolas punktos, eh, dzīvnieku izsēmas produktiem. 47. un 53. pants tie, kuros par to ir runa. No mūsu viedokļa raugoties, šeit eh, nav pamatotas dažādas normas. Pirmkārt, ir noteikts, ka fiziskās kontrolas, dzīvnieku kontrolas, ko veic, to, to ir jāveic oficiāliem veterinām, tas ir pareizi, bet fiziskās kontrolas dzīvnieku izcelsmes produktiem to var veikt, veikt personās ar attiecīgo kvalifikāciju, kas strādā veterinārē jomā. Kas ir domāts ar šo atbildīgo personālu? Šī definīcija ir ļoti plaši tverta. gan dzīvnieku, gan arī dzīvnieku izcelsmes produktu kontrols gadījumā ir eh, jārisina jautājums par to, lai netiktu um, dzīvnieku sērgas pārvadātas. Tur, protams, ir vajadzīga veterināra zināšanas, lai to novērtētu. Gribētu arī vēl pateikt, ka dzīvniekiem veselības certifikātu izdošanā un uh, dzīvnieku izcelsmes produktu gadījumā tas ir jāparaksta arī oficiāliem veterināriem trešajās valstīs. Turklāt eh, fiziskā kontrole ir jāveic oficiālajai veterināram. Kontroļu finansējums ar eh, obligātajām nodavām, tas ir, eh, šis jautājums šeit ir at, noteikts, atrisināts, bet šīm samaksām viņam ir jāsadz arī izmaksas, un vajadzētu tam visam būt vienotam standardizētam Eiropas Savienības ietveros. Jā, nu droši vien vienāda attieksme. No mūsu viedokļa šī sistēma iekasiet samaksas, tā nav slikta sistēma, jo gaļas jomā un citu dzīvnieku izcelsmes produktu jomā ir šādas eh, obligātas samaksas, bet ir arī fakultatīvas samaksas citiem produktiem. Eh, mūsuprāt, ar to pietiektu, nevajadzēs šeit prasīt obligātu raksturu visās dalību valstīs. Šādas eh, vispārīgas eh, samaksas, šādas standarizētas samaksas, mūsuprāt, būs eh, juridiskiem dēļ grūti iztenojams. Ja šeit būs eh, obligātas samaksas paredzētas nodevas arī uz citiem produktiem, tad vajadzētu būt ļoti skaidri pateiktam, jo, lai to visu iekasētu un noteiktu, tad vajadzētu pēc iespējas māsā, mazāk šeit administratīvas logu paredzēt. Gribētu atgādināt tikai par, par um, nodevam par gaļu, eh, Karasnē nevajadzētu darīt tā, lai pēc tam būtu vajadzīgs Eiropas kopienu tiesās uz skaidrošo jautājumu, Eiropas Savienības tiesās skaidrošo jautājumu par eh, atbrīvošanu no samaksām mazajiem uzņēmumiem. Šeit, protams, ka mazajiem uzņēmumiem nedrīkst uzlikt pārāk lielu administratīvo slogu. Mazie uzņēmumi ir uzņēmumi, kurā ir mazāk nekā desmit darbinieku un gada apgrozījums ir mazāks nekā 2 miljonu eiro. Šeit eh, jānosaka, ka um, Vācija īstenībā satiek uz 80-90% uzņēmumu, tad tā ir ļoti liela problēma izmaksu finansēšanas ziņā. It īpaši būs ļoti daudz uh, nesamaksātas samaksas. Uh, uzņēmumos, kas līdz šim ir tiešām finan guvušas finansējumu no, š, no šīm nodevām. Tad būs līdz ar to mazāk ieņēmumu, bet vajadzēs finansēt vairāk kontroļu. Turklāt vēl priekšnoteikumus, kriterijus būs ļoti grūti pārbaudīt. Tad ir jāsaņem arī šo uzņēmumu nodokļu deklarācija. Turklāt pašreizējā norma paredz eh, ļoti lielu rīcības eh, brīvību tiem uzņēmumiem, kuri izmanto to šo atbrīvošanu no nodevām. Mit der Gebührenbefreiung von Kleinstbetrieben entsteht mazie uzņēmumi tiek atbrīvoti no šīm samaksām, un tas nozīmē, ka sabiedrības eh, šīs valsts finansējums pieaug, un eh, valsts kases jau tāpat ir tukšas, un ir krīzes laika, un eh, būs ļoti grūti oficiālās kontrolas īstenot un finansēt. Pastāv risks, ka kontrolas sistēmas ilgspējība un uh, pāris produktu drošība, uh, pāris produktu ķēdē tiks apdraudēta. 84. pantā vajadzētu nodrošināt, ka arī mazie uzņēmumi, tās, tie uzņēmumi, uh, kuriem rodas vēl papildus izmaksas, ka tie netiktu atbrīvoti no šīm nodevām, vajadzētu arī noteikt to robežu, kas ir tiešām nopietns pārkāpums, kas ir tikai viegls pārkāpums. Šeit ir eh, ļoti lieli eh, iebūdumi par deleģētiem tiesību aktiem un eh, pašreizajā likumdošanas procedūrā neko tuvāk par to nezinām, mēs neko tādu galīgi tādu pilnīgi stabilu nevaram pateikt. Sirsnieks, paldies doktoram Hartmanam par šo, par šiem ieteikumiem un norādēm. Daudzi faktiski visi runāja par finansēm. Doktora Borellam būs tagad uzdevums eh, izteikt vairākus priekšlikumus vai izteikt arī atzinumu tieši par šo jautājumu, lūdzu. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšēdētāji. Īpaši es vēlos pateikties ka varu runāt par eh, oficiālo kontroļu jautājumu, pārstāvot eh, oficiālo iestādi, kas eh, atbildīga par integrētā nacionāla plāna īstenošanu. Gribētu es pirms pateikt paldies sirsnieku komisijai par to, ka ir jauns priekšlikums uh, šai regulē, kas noteikti nozīmēs arī kontroļu vienkāršošanu. Gribētu norādīt arī uz to, ka funkcionējuša sistēma ir obligāts priešnoteikums, kad ir runa par to, kā panākt efektīvas kontrolas, lai panāktu Eiropas Savienībā vienādu līmeni. Visās valstīs, ja runa par dzīvnieku labturību, cilvēku veselību, augu veselību, un ir jāizveido tāds kopīgs ietvers un garantijas. Šeit pētījums par to, kādi būs no nodevām ieņēmumu dalību valstīs. 2009. gadām komisija šādu pētījumu ir veikusi. Šis pētījums parāda, ka pietiekami finanšu resursi, lai īstenot pašreizējo juridisko ietvaru, ka šis mērķis eh, nav izpildīts visās dalību valstīs. Jaunie noteikumi neatrisina arī būtiskos punktus. Iespējams, ka pat, ka būs sāsināšanās un iespējams, ka visas sistēmas ilgspējība tiks apdraudēta. Turklāt es arī baidos, ka kontroles eh, mazāk tiks harmonizētas gribētu pirms izteikt eh, tāds vispārīgs pārdomas. Pamatprincips, ka īst, tās patiesās kontrolas izmaksas vajadzētu sekt ekonomikas operatoriem, pamatoties uz riska aprēķinu. Šis pamatprincips nevar darboties, kad runa ir par veselības kontrolēm. Šādas kontrolas notiek arī privāto iesaistīto pušu interesēs, arī ekonomikas uzņēmumu interesēs, jo tie saņēma certifikātus, kas uh, sniedz iespēju viņiem pārdot savus uh, produktus, bet šādi, šāds kontrasts notiek arī sabiedrības interesēs, jo uh, runa ir par to, kā novērst draudu sabiedrības veselībai. Kontrolas izmaksas tādēļ uh, vajadzētu sadalīt. No vienas puses tās vajadzētu sekt uzņēmumiem, no otras puses sabiedrībai, atkarībā no dažādiem faktoriem, kas šeit eh, ir būtiski. Lai finansētu kontrolas darbības sabiedrības interesēs dalību valstīm, vajadzētu vismaz daļu finansēt no nodokļu ieņēmumiem. Savukārt eh, tās kontroļu izmaksas, kas notiek ekonomikas dēļ, ekonomiskās darbības dēļ, tās vajadzētu sekt uzņēmumiem. Vēl viens punkts, kurus, grib, kuru gribētu pieminēt. Jo to ir pieminējuši arī inspektori, kas strādā šajā jomā. Proti, ka līdzekļi nevienmēr nonāk pie tiem, kas veids kontrols. Nozīmē, ka regulas tekstā šo punktu vajadzētu izlabot, lai nodrošinātu to, ka visi ieņēmumi no nodevam tiešām tiktu izmantoti kontrolē. Lai pārvarētu pašreizies finansēšanas sistēmas ierobežojumus, manuprāt, ir nepieciešams Eiropas līmenī noteikti vienots kontrols standartus. Vajadzētu būt minimālai biežumam, visām aktivitātēm, pamatoties uz eh, harmonizētu pamatu un uz risku vērtējumu. Regulas priekšlikums paredz, ka komisija ar eh, darītieto tiesību aktu palīdzību noteiktu kontroļu biežumu bet tas ir noteikums attiecas tikai uz dzīvnieku iztēlesmes produktiem. Bet mēs jau šodien zinām, un tas jau tika pieminēts, ka arī augu izcelsmes produkti var saskārties ar negatīvām sekām, un ka arī šeit pastāv riski. Piemēram, eko, šis slimības eh, gadījums, kas bija Vācijā, arī hepatīts A, hepatīts, kas Itālijā radās, eh, kad cilvēki bija apēduši eh, ogas no dažādām trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka arī šie riski no sākuma jau ir jāņem vērā. Kontrolēm vajadzētu būt ar minimālo biežumu veiktām, un tas ir jānosaka Eiropas Savienības līmenī, piedaloties eh, padomēm parlamentam. To nevajadzētu atstāt eh, komisiju, tikai komisijas ziņā, deleģēto tiesību aktu ziņā. Tālāk. Vēlos runāt par uh, obligātajām nodevām. Regulas priekšlikums nav par, uh, neparedz uh, minimālu nodevu. Es uzskatu, ka tas ir solis atpakaļ salīdzinājumā ar pašreizēju likumdošanu. Faktiski tiek noteikts, ka šīs obligātās nodevas uh, tiek notiek kā tāda standarta summa, kas pamatojas uz attiecīgās atbildīgās iestādes izmaksām, un tas tiek aprēķināts uz noteiktu laika periodu, un tad tas ir spēkā attiecībos visiem uzņēmumiem. Šis apgādas nodevas noteikšana līdz ar to tiek atstāta dalībās rīcībā. Tieši tāpat arī kontrolas biežuma noteikšana. Vēlētos teikt, ka attiekšanās no minimālo summu nodevām varētu novest pie tā, ka dalībvalstīm nebūs pietiekami resursi. Tas atstātu ieteikmi uz uh, attiecīgās uh, iestādes uh, darbu un uz kontrolas darbību apjomu. Pa šo priekšlikumu tiek ieteikts ieviest harmonizētas minimālās summas, kas varētu tikt pielāgotas dalību valstī atkarībā no dalību valsts socioekonomiskiem faktoriem, lai nodrošinātu uzņēmumu vienlīdzīgu attieksmi. Gribētu pieminēt vēl pēdējo aspektu, proti par mikrouzņēmumiem. Tas ir īpaši jūtīgs jautājums. Droši vien, ka es izsaukšu sevi lielu kritiku, to izsakot. Šāds noteikums Itālijā var sagādāt lielas grūtības. 93% no pārtiks produktu uzņēmumiem ir šie ļoti mazie mikro uzņēmumi. Nu, kurienes ir šie nauda, lai nāk? Pašreiz valstis finansē kontrolas. Ja valstis par 93% palielinās šīs nodevas tiem, kurus tās jau maksā? Tas ir retorisks jautājums. Mēs esam par pasākumiem, kas nāk par labu mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem, bet mēs uzskatām arī, ka ir taisnīgi paredzēt tomēr zināmas pakāpes šie, šie nodeva atkarībā no ražošanas apjoma. Tas līdz šim tā bija paredzēts arī regulā 882. Turklāt ir arī jānosaka, kādi, kādas galvenās kontrolas, kādi centrālai punkti būs šīm kontrolēm, tām, tiem produktiem, kas tiek ievesti no trešajām valstīm. Importētā, importēts produkts var tikt kontrolēts jebkurā robežu punktā, uh, Un eh, vajadzēja būt tā, ka to var pārdot visā Eiropas Savienības teritorijā. Mums ir vajadzīga nodeva harmonizācija tādēļ ar eh, minimālajām summām, bet mums vismaz vajadzīgs kopīgs eh, atsautas ietvars. Šādas minimālās likmes varētu būt procentu likmes atkarībā no muitas tarifa likmēm, kas pašlaik tiek izmantotas Eiropas Savienībā. nodevu sadalījums veselības kontrolēm atstās ietekmi arī uz tirniecības plūsmu. Pastāv apdraudējums arī kvalitātes kontrolē pie robežām. Tas ir paredzēts komisijas eh, pamatprogrammā 2007. gadam. Tas tikai sniegs padomē. Es varu ieteikt, kā vajadzētu pārdomāt dažus oficiālo kontroļu finansējumu aspektus, kā vismaz vajadzētu paredzēt minimālo kontroļu skaitu, kas tiktu noteikti dalību valstīm, lai mums būtu salīdzināms drošības eh, līmenis visā Eiropas Savienībā, kur būtu Eiropas Savienībā iespējams iemaksāt arī salīdzināmas nodevis. Lies paldies, paldies arī jums par uzmanību un es ar lielu prieku runāju jūsu priekšē. Paldies eh, doktoram Borello. Tas bija ļoti informatīvs izklāsts. Es domāju, ka mums daudz vajadzēs vēl strādāt ar jūsu priekšlikumiem. Tie bija ļoti saturīgi. Lielas paldies par to, par pārskatu, par īstenošanas pasākumiem, pret uh, viltošanas pasākumiem. Došu vārdu tagad Džanam Bārnsam. Lūdzu. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies, ka esat uzaicinājuši mani runāt šās pēcpusdienas sēdē. Vēlētos jūs iepazīstināt arī ar tādu kā pārskatu par jaunākajiem priekšlikumiem, bet paraugoties uz eh, to, kā uz šiem jaunajiem likumdošanas aktiem raudzīsies dažādi ražotāji apvienotajā karalistē. Uh, Apvienotajā karalistē mums ir pāri par 400 dažādu iestāžu, kuri īsteno kontrolas, un eh, viņi e, uzrauga apmēram 600 tūkstošus pārtikas un barības ražotāju, kā arī pāri par pusmiljonu dažādu virtuvju. Un, e, Mēs uzskatām, ka mm, tas ir ļoti svarīgs komponents e, saglabāt šādas kontrolas un atskaitas. Pāri par 400 dažādu pārtiks kontroli tiek veikts gadu laikā un tiek pārbaudīts arī marķējums un sastāvs. Kāpēc es jūs vispār iepazīstinu šo statistiku? Tāpēc, ka tie um, pierāda milzīgo darba daudzumu, kurš ir jāveic dažādām iestādēm. Jo daudzus gadus šīs diena, šie dienesti ir darbojušies ārkārtīgi ef, efektīvi un arī vietējā līmenī ļāvuši izprast to, cik svarīgi šādas kontrolas ir veikt. Uh, Viņiem ir jāsadarbojās ar dažādiem regulātoriem, ar vietējām varas iestādēm, ar dažādiem ražotājiem un, protams, ar Eiropas Savienības līmenī. Patreizējais priekšlikums šķiet paplašinās jau spēkā esošo likumdošanu, Un mēs vēlētos atbalstīt šādu ideju, un mēs liecamies atbalstīt arī jaunu pasākumu kopumu ieviešanu, kuri uh, vairāk ir vērst uz brīvprātības principu krāpniecības apkarošanā. Un apvienotajā karalistē, kā arī citās dalību valstīs, esmu pārliecināts, ka ražo ka pārtikas un dzērienu ražotāji ir ļoti norūpējušies par savu patērētāju un klientu uzticēšanos. Un tāpēc brīvprātība jau šobrīd darbojās pieredze rāda, raugoties uz 882 šķērsvi 2004 regulu, regulu. Es vēlētos šeit neminēt, tik, nerunāt tik daudz par finansējumu, bet gan par to, kāda bija šīs regulas uzsvara uz riska novēršanu. Patreizajā situācijā mēs vairāk runājam par pārtikas drošumu, un arī klienti vēlas redzēt lielāku drošumu. Un tomēr vietējās un reģionālās pārbaudas iestādes, kuru darba apjoms tikai un vienīgi pieaug, un e, viņi vēlas uzmanību vērst arī uz citām prioritātēm. Patreizējos priekšlikumos un arī jaunajā priekšlikumā jaunajos tiesību aktos, kur šobrīd ir izstrādāšanas stadijā, ir svarīgi izprast arī ražotāju veikto kontroļu nozīmīgumu, jo tas pamudina ražotājus uzņemties pašiem atbildību par pārtikas kvalitāti. Un apvienoto, apvienotās karalistas gadījumā tieši vietējās varas iestādes uh, ir tās, kurām ir jātiek galā ar prasības nespildošiem pārtiks ražotājiem. Un eh, tas attiecās arī uz ostām, uz ražotājiem, kuri atrodas uz mūsu salas, jau viss ir kārtībā, bet ar ostām vēl varētu kaut ko uzlabot. Nākamais aspekts, ko nedrīkstētu aizmirst runājot par regulas pārskatīšanu, ir sekojošs. Kādā veidā tiek nodrošināta inspektoru un dienestos strādājošo kompetenci. Mums ir jātic, ka pilnīgi visi dalību valstīs kontrolas veicošie un arī kontrolas iestādes ir certificētas, un īpaši svarīgi tas ir brīdī, kad parādās jauni riski, jauni izaicinājumi, lai būtu pilnība ticība šīm iestādēm. Mēs eh, turpināsim strādāt pie tā, kādām prasībām vajadzētu tikt izvirzītām dalību valstīs vietējām pārbaudas organizācijām un esam pārliecināti, ka visās dalību valstīs kontrolas notiek ļoti augstā līmenī. Jo gan par pārtiks drošību runājot, gan arī par kvalitāti runājot, ir svarīgi to nodrošināt. Jau daudzus gadus mēs mūsu uzticēšanās oficiālajām laboratorijām ir pilnība, pilnīga. Mēs atbalstam arī pastiprinātos pasākums, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību. Esmu pārliecināts, ka ir dalība valsts, kurās tas vēl nav pilnīgi izveidots, un arī paši ražotāji vēlētos nodrošināt lielāku caurskatāmību gan starp kompetento iestādi un ražotāju, gan arī starp kompetento iestādi un iedzīvotājiem jo apvienotajā karalistē jau, ap, jau vairākus gadus ir bijis tā saucamais pārtikas higienas reitings. Un tajā ir brīvprātīgi iestājušies pāri par um, 500 tūkstošiem dažādu ražotāju. Un uh, patērētājam ir iespēja izvēlēties, uh, uz kurien viņi dodas pusdienot, vienkārši balstoties uz higienas pārbaužu rezultātiem. Un um, mēs ceram, ka pieredze, ko esam ieguvuši šā reitinga rezultātā, ir tāda, ka šis reitings ir ārkārtīgi vienkāršs un visiem saprota, saprotams, pie tam šī informācija rada uzticēšanos. Un e, šādu pašu sistēmu mēs vēlamies izveidot arī gaļas pārstrādātājiem, jo tad e, arī e, gan tālākiem pārstrādātājiem, pārtiks ķēdītāji, gan arī patērētājiem izveidosies lielāka uzticēšanās. Esam pārliecināti, ka ziņojumi un atskaitas no kontrolas iestādu puš, puses atpakaļ ražotājiem ir ļoti svarīgas un tās arī ir godīgas. Tas eh, iespējams var radīt zinām spriedzi, un tomēr uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs komponents, ja mēs vēlamies izveidot pilnīgu uzticēšanos jaunajiem priekšlikumiem. Vēl bez tam, kā jau šeit izskanēja, atbalstam pārtiks ražošanas ķēdītes vienkāršošana un harmonizēšana pārobežu brīdī, jo tādējādi nebūs iespēja vienkārši pārslēgties no vienas ķēdītes posmu uz otru, un mēs domājam, ka harmonizēšana izveidos labāku izpratni gan regulātoru starpā, gan arī ražotāju starpā. Un, protams, mēs atbalstīsim jau ko, kas samazinās birokrātiju un veicinās vienkāršošanu. Ir jābūt lielākai elastībai arī oficiālo kontrolu laboratorijās. Ir brīži, kad eh, mēs saredzam, ka regulatoriem ir grūti izveidot adekvātu mikrobioloģisko mikrobioloģiju jauniem riskiem. Un eh, kā jau es pieminēju, oficiālās laboratorijas ir certificētas, un tomēr ir jābūt arī zināmai elastībai rīkoties jaunu, iepriekš nezināmu risku brīžos. Uh, Un lai nebūtu tā, ka jaunie priekšlikumi ir tik detalizēti, ka tie jau ir vājprātīgi ierobežojoši, jo jaunajiem priekšlikumiem ir jābūt spējīgiem darboties arī nākotnē, piemēram, pirkšana, pārdošana internetā, kādas ir iespējas šiem kontrolas iestādēm slēgt mājas lapu un kāda varētu būt sadarbība tādās jomās, kuras mēs vēl nevaram iedomāties nākotnē parādīsies lai nav tā, ka mēs jau esam visu it kā atrunājuši lik likumā, atrunājuši par tādām lietām, mēs jau to nevaram atrunāt, par kurām nezinām. Un visbeidzot ir jābūt spēcīgākai sadarbībai un arī striktākiem nosacījumiem krāpniecības gadījumā īrijas pārtiks drošības aģentūra pārbaudot vienu picu, tajā bija 35 sastāvdaļas, kuras nāk no 60 valstīm no visiem pieciem kontinentiem. Es tiešām nezināju, ka picā ir 35 sastāvdaļas un arī nezināju, ka pica nāk no visas, visiem pasaules nostūriem. Bet eh, vesa līdz ar to eh, problēmas ar drošību un autentiskumu kā arī drošības novirzēm var būt milzīgas. To jau pierādīja arī zirgu gaļas skandāls. Apvienotajā karalistē mums ir pārtikas datu bāze. Jau 12. gadā mums bija 1380 dažādu pārbaužu brīžu. Mēs tiešām ticam, ka mums ir nepieciešami resursi, lai ar to tiktu galā kā mums nepietiek, mums nepietiek informācijas, lai rīkotos profilaktiski. Tāpēc mēs ar prieku un atplastām rokām atbalstīsim jau kādu priekšlikumu, kas ļaus ar informāciju starp dalību valstīm apmainīties jau pirms traģēdijas ir notikušas. Jaunie nosacījumi par brīvprātīguma informācijas apmaiņu mēs domājam, ka tās ļaus atbildīgajām iestādēm rīkoties. Un mēs ticam, ka ir nepieciešams izveidot tādas nosacījumus, kas arī mums ļautu dažādās eh, kompjūtersistēmās eh, sameklēt problēmas, kuras varbūt ir bijusi iepriekš. Un visbeidzot, mēs atbalstīsim arī jaunus priekšlikumus krāpniecības apkarošanai. Apvienotajā karalistē mums ir eh, specifisks krimināla likuma pants, kas ir domāts tieši ekonomiskajam guvumam no krāpniecības. Paldies! Paldies, mēs kungam jums par izklāstu. Es domāju, tas tiešām ir ļoti vērtīgs mūsu darbā likumdošanas procesā. Tagad vārds doktoram Luikam Evēnam. Paldies, ka esat atnācis, lai pastrādātu par uh, dzīvnieku izcelsmes produktu uh, un gaļas importa jautājumu. Paldies! Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi! Man ir liels prieks, ka varu jums uh, stāstīt par šiem jautājumiem, jo Francijai ir ļoti svarīgi šīs kontrēlas. Un tika parakstīts memorāns padomē par uh, importa kontroļu pastiprināšanu. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez besoin d'un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 un paldies komisijai par šo priekšlikumu, un es prezentēšu tos jauninājumus, kas tiek piedāvāt komisijas priekšlikumā. Un uh, pirms runāšu par jaunajām lietām, atgādināšu importu kontroli galvenos principus. Vispirms, kā jūs redzat, Francija un Eiropas Savienība uh, importē ļoti daudz produktus. Eiropas Savienība ir lielākais uh, pārtiks produktu importētājs. Ah. Ça ne marche pas. Il est donc nécessaire de contrôler ce qui rentre pour. Tātad ir jākontrolē visi ievestie produkti, lai konstatētu to nekaitīgumu, lai tie būtu tikpat droši produkti kā Eiropā uh, ražotie, lai aizsargātu uh, gan dzīvnieku, gan augu, gan sabiedrības veselību. Uh, Kontrolēs e, tiek e, izšķirti četri e, tipi produktu, dzīvnieku produkti, dzīvnieku izcelsmes produkti, augi un auga izcelsmes produkti. Dzīvnieku ziņā vispirms komisija pārbauda trešās valsts spēju nodrošināt atbilstību standarajām noteikumiem, uh, un arī eh, tiek tātad atļauts vai aizliegts eh, uzņēmumam eksportēt uz Eiropas Savienību. Nonākot eh, pie robežas, produkts tiek kontrolēts, tiek kontrolēti dokumenti, pārbaudīts sanitārais certifikāts, kas ir izcelsmes valsts oficiālā garantija par to, ka produkts, kas tiek importēts Eiropas Savienībā, atbilst mūsu prasībām. Tiek tātad pārbaudītas preces arī iz, izlases kārtībā, lai kontrolētu bioloģiskos un ķīmiskos riskus. Un trešais eh, kontroļu tips, eh, kas ir eh, nevis pie robežas, bet piegādes vietā, ir saskaņā ar komisijas noteikumiem, un tas attiecas uz pārstrādātajiem produktiem un augiem, kuri netiek kontrolēti fitosanitāri, piemēram, lai kontrolētu vai nav pesticīdu paliekas le contrôle des importations. Importēto preču kontrole, protams, var satur zināmus riskus, un tāpēc arī PTO ir pieņēmuši noteikumus, proti ir atļautas barjeras ievešanai, ja tās ir pamatotas. Uh, Un startautiski ir uh, trīs uh, organizācijas - Kodeks Alimentarius, OIE un IPPC, kas uh, nosaka noteikumus un uh, ir iespējams analizēt risku, kas uh, arī uh, attaisno ieviešanas uh, barjeras un kontrolas. Eiropas Savienība ir izveidojusi uh, Uh, robežu punktu uh, tīklu, kas uh, ir specializējušās um, dažādās kontrolēs. Viena ir dzīvnieku produktu kontrolē, viena ir augu produktu kontrolē. Un būtu, tātad tagad ir paredzēts viena veida kontrolas postaņus veidot, Un Francijā mēs jau kopš trim gadiem esam apvienojuši visi, visus eh, veterināro un fitosanitāro kontroļu eh, posteņus, un tas eh, atvieglo jautājumu organizāciju un var veikt apjomu ietaupījumus. Jūs redzat Francijas karti šeit ar galvenajiem robežu kontrols punktiem, kas galvenokārt atrodas lidostās un ostās. Un, uh, Kontroles, eh, protams, eh, iekļaujas eh, muitas procedūrās un viens no priekšlikumiem ir uzlabot sadarbību starp sanitārijām iestādēm dalībvalstīs ar muitas iestādēm. Importa kontrolas veterinārijā jomā um, papildina tras, kas ir uh, tīkls, uh, un tas visu laiku uzlabojas. Eh, ar tā starpniecību var informēt visus robežpunktus Eiropā par kādu produktu, kas ir eh, konstatēts kā neatbilstības, eh, lai pēc tam šis produkts nevarētu ievest, tikt ievests caur citu dalību valsti. Ir šī agrīnā brīdināšanas sistēma, rasu sistēma, lai varētu brīdināt par potenciāli bīstamu produktu. Uh, Trass eh, pierāda, ka tā ir eh, veiksmīga sistēma un eh, pro, tagad ir priekšlikums visas robežu kontrolas, ne tikai veterinārās kontrolas, bet attiecināt kontrolas arī uz augu produktiem un augiem. Un šeit ir paredzēts uzlabot efektivitāti tādējādi. Robežu kontrolas ir oficiālās kontrolas, eh, ko veic eh, oficiālās iestādes, un par to jau daudz tika runāts, un eh, runāts tika par šīm nodavām, ko maksās kontroļu saņēmēji, un priekšlikumā ir paredzēts attiecināt izņēmuma noteikums uz mikro uzņēmumiem, kas varētu radīt zināmas problēmas, jo uh, Eh, tie, kas tagad maksā šīs nodevas, tiem nāksies maksāt vēl vairāk, un eh, arī nacionālajām iestādēm mm, būs, zinām, izdevumi. Un tas varētu radīt problēmas. Un tagad atsaukšos uz to, ko eh, teica jau Skanēla kungs, runājot par šo nodalījumu starp dzīvnieku un auga izcelsmes produktiem importā. Šeit ir runa par atļauju sistēmu, par certifikācijas sistēmu, kā jau es tikko izskaidroju par dzīvnieku produktu sistēmu. Tā ir slēgta sistēma, tā ir pozitīvā saraksta sistēma, kas nozīmē, ka uh, viss, kas nav atļauts importam, ir uh, aizliegts. Un Pavisam pretēja situācija ir augu izcelsmes produktu jomā. Šeit ir negatīvais sāraksts, tā ir atvērta sistēma, viss, kas nav aizliegts, ir atļauts. Jāapzinās, ka lielākā daļa mūsu tirzniecības partneru izmanto slēgtās sistēmas uh, visās jomās. Tātad šeit jūs saprotat, ka ir uh, risks, ka mēs sevi uh, sliktāk aizsargājam, ja importējam no valstīm, uh, Uh, kuras uh, ir uzstādījušas pašas savām importam barjeras. Tātad uh, šeit ir līdzsvar trūkums, un par to ir jādomā, tas ir risks. Un tagad es gribētu runāt par kontroļu efektivitāti. Šeit jūs redzat divus skaitļus šajā slaidā. Uh, Francijā mēs apmēram konstatējam augu jomā 3% neatbilstības un mazāk kā 1% tas ir dzīvnieku izcelsmes produktu jomā. Augu jomā ir ļoti liels spiediens uz kontrolēm uz robežām, kas vairāk būtu jāveic trešajās valstīm, un jau uzreiz vajadzētu būt um, certifikācijai, certifikātam nevis eh, tad, kad produkts eh, nonāk pie Eiropas Savienības robežas, tad tas jāpārbauda. Eiropas Savienībā arī nesam uh, konstatējuši situācijas uzlabošanos augu jomā. Šeit es minu dažus riskus, kas var radīt draudus mūsu mežiem un arī apzaļumojumiem pilsētās. Šeit jūs redzat uh, palmas, uh, kas cieši no slimības. Uh, ir jāstiprina uh, kontrolas un uh, novērošanas sistēma, jāveic preventīvas darbības, jo šobrīd vairāk mēs ārstējam nekā rīkojamies profilaktiski. Varētu teikt, ka um, jāņem vērā arī PTO noteikumi. Uh, Tātad, ja mēs izmainīsim savu pieeju eh, kontrolēm augu izcelsmes produktiem, tad tas būtu jādara, protams, pakāpeniski, nevis vienas dienas laikā. Eh, secinājums ir tāds, ka mūsuprāt eh, komisijas priekšlikums ir uzlabojums, bet augu sektorā tas nav pietiekams. Eiropas Savienībai vajadzētu aizsargāt sevi no sanitāriem riskiem, tāpat kā to dara mūsu tirzniecības partneri. Uh, Un eh, tas, manuprāt, eh, būtu jāpatur prātā tagad, kad tiek, eh, notiek sarunas par brīvās tirsniecības nolīgumiem. Paldies! Lies paldies Evēna kungam par jums par izklāstu. Es domāju, ka mēs varam teikt visiem, kur uzstājās, sirsnē paldies. Tagad došu vārdu mūsu vicepriekšredē Klāzes kundzei lai viņi varētu uzsākt eh, diskusiju bloku. Paldies Horstam Šnelhartam, paldies arī speciālistiem. Domāju, ka ir ļoti daudz jautājumu radušies un eh, daudz gribēs izteikties. Gribu lūgt kolēģi no Kanādas eh, atklāt diskusiju bloku. Mums jau nav tikai Eiropas Savienības iekšējais tirgus, bet uh, tirniecība visā pasaulē. Tādēļ ļoti svarīgi, lai labi sadarbojoties, uh, mēs strādājam kopā arī ar citām valstīm. Un uh, mēs priecāsimies, ka jūs uh, sniegsiet ievadu diskusijā, pastāstot par savu valsti. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Paldies, ka esat uzaicinājuši mani šo pēcpusdienu piedalīties jūsu komitejas sēdē uzklausīšanā. Vispirms vēlētos pateikt, ka ar ļoti lielu uzmanību esam izlasījuši visus likumdošanas priekšlikumus, kuri ir paredzēti īstenot arī Pasaules tirzniecības organizācijā. Un šās pēcpusdienas uzklausīšanā Jau tika pieminēts, ka arī Kanādā mēs uzlabojam mūsu pārtikas drošības kontrolas sistēmu. Šā gada sākumā mēs, eh, izve, mēs pieņēmām jaunu likumu, kura varbūt eh, visdzirdētākais nosā, nosaukums ir droša pārtika visiem kanādiešiem. Šajā likumā mēs vairāk runājam par um, to, kā novērst riskus, kā paredzēt tos, un tas parādās arī daudzos citos likumdošanas aktos, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs sagatavotajā un pieņemtotajā likumā. Kanāda mēģina modernizēt savu likumdošanu, tādējādi pieņemot jaunus likumus, bet eh, padarot tos vieglāk izpildāms ražotājiem, lai pārtiks pārstrādātājiem būtu vieglāk darboties, vienlaicīgi stipri palielinot arī sankcijas apzināts krāpniecības gadījumā, un, kā jau šeit izskanēja, arī mēs cīnamies ar samazinātu finansējumu. Jo šobrīd eh, kopš 97. Eh, gada, kad aģentūra Kanādā pārtiks uzraudzībai tika izveidota, mūsu finansējums nav samazinājies un tomēr uzdevumi ir pieauguši. Es eh, varbūt detalā, detaļās neiedziļināšos saistībā ar jaunā likumdošanas akta finanšu sekām. Tas būs, šis pārskats būs zināms 14. gada pavasarī. Esmu gatava atbildēt uz visiem jautājumiem. Jau bērns kungs eh, varbūt pieminēja savā teiktajā to, kas mums ir svarīgi, un jūs varat atrast visu informāciju mūsu mājaslapā, bet eh, mūsu likums lielā daļā sasauc ar jūsu drīz pieņemamo. Jūlējā. Paldies! Kā es jau runāju Angiju, un es domāju, ka šo prezentāciju sekretariāts visiem nosūtījis, tādēļ mēs visi varam to apskatieties. Tad eh, parasti pie mums ēnu referenti vispirms saņem vērdu. Gribētu no tautas partijas eh, ēnu referentam Horstam Šnelhardam jautāt, vai varēs kaut ko papildināt. Runāšu īsi. Mē, mums ļoti interesē ātri mums jāķeras klāt pie darba, bet, dāmas un kungi, es domāju, ka pirmais, konst, ko vēlos uh, konstatēt, ir priekšlikums tiek uh, ļoti pozitīvi uzņēmts, un sākums bija tā pārbi nobijies, jo uh, šāds ļoti liels, uh, liela apjoma dokuments tas ir, un mēs rēķinamies tikai ar vienu labojumu, bet es domāju, ka tiešām ir vērts šeit uh, visu apkopot, visas kontroles uh, iestādes un punktus, to visu apvienot, harmonizēt. Es domāju, mums vajadzētu uzmanīties, lai mēs šeit ne, mums nevajadzētu mainīt pārlieku daudz sekojošos likuma normas lai būtu tā, ka šis dokuments eh, pamatotos uz to, kas līdz šim ir ticis izdarīts. Tas nozīmē, ka mūsu kontrolas jomās tām būs tā, ka būs pilnīgi no pa jaunu jāiestrādāja šajās jomās, tādēļ šie daļģā tiesība akti tiešām būtu pārbaudām. Mēs tiešām precīzi pārbaudām, cik lielā mērā tie sniedz iespēju ļoti skaidri visu noteikt un cik lielā mērā tie radīs eh, tikai vienīgi hausu. Tādēļ es domāju, ka šis darbs būs ļoti apjomīgs. Liela problēma ir ar finansējumu. Tik izteikti daudzi priekšlikumi, es domāju, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Esmu no Vācijas un uh, eh, var runāt par savu valsti, kas uh, kontroles tiek veiktas. Uh, savā jomā, un uh, ir tādas uh, asociācijas, kurās vispār nav šādi, uh, šādi lauksamies uzņēmumi, kur, no nu, kuriem vispār varētu iekasēt šīs nodevas. Tad tas nav noskaidrots, jo, piemēram, Vācija ir federāla sistēma, un uh, šeit es īsti nezinu, to vienkārši nevarēs īstenot, kas ir paredzēts. Tas nav būs iespējams. Tā kā tā būs ārkārtīgi sarežģīta problēma par finansējumu. Tas būs eh, viens no šī ziņojuma būtiskajiem jautājumiem, jo iepriekšējos gados mēs vienmēr atkal esam piedzīvojuši, ka ir eh, uzsākušies ļoti daudz ties, tiesu procesu un uh, pieņemt spriedumi. Tas, ka to risina, tas ir pareizi, jo tas ir jānoskaidro, nevar vienkārši tā turpināties kā līdz šim. Bet pašreizējais pašreizējā lasījuma, tā kā tagad dokumenta eh, teksts tagad ir, to nevarēs iestenot. Un vicepriekšsēdētāji jau skatās mana pusi, skaidrs, ka nav laika gari runāt, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ko mēs, netik daudz, ko mēs tagad sakām kā ēnu referenti, bet mums ir svarīgi dzirdēt, ko jūs kā īstenotāji par to visu domājat. Un no referentu, no uzstāšanās puses mēs jau daudz ko dzirdējam. Paldies Hošnam Šnehartam un uh, referentu Pirīļo kungu esmu paredzējis beigās, bet ja viņš piekrīt, tad eh, vispirms es vēlētos dot vārdu no zaļajiem. Stāsts, stāsts kungam, pēc tam Žulija eh, eh, Gerlingai un pēc tam Lindai Makevanai. Paldies priekšādātājiem. Man izņemā divi jautājumi. Pirmkārt, pirmais jautājums man ir um, Skanela kungam. Jūsu prezentācijā jūs pareiz teicāt, ka dalībvalstu taupības pasākumi atstās lielu ietekmi uz uh, pārtiks produktu drošumu dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka kontrols vairs nevarēs tā finansēt, kā līdz šim, tad droši vien, ka tas atstās ietekmi arī uz jūsu uh, pārdegas eh, produktu un veterināro dienestu. Es labprāt gribētu zināt, kāda konkrēta ietekme būs šim ietaupījumam uz jūsu iestādi, gan attiecībā uz personālu, gan uz finansēm kopumā. Tas, ko teica Šnehārda kungs par kontroļu finansēšanu, par procesu, kas ir eh, šeit eh, noteikts. Tas noteikti būs mūsu diskusiju centrā, kad mēs diskutēsim par šo jauno priekšlikumu Vēl viens jautājums. Pudelekungam, es pieņemu, ka efektīvas kontrolas sistēmas būtība vienmēr ir valstī. Galvena atbildība ir valstī. Tiem ir jābūt neatkarīgiem ekspertiem, kuriem ir valsts mandāts un kuri strādā valsts aizsardzībā un kuri rūpējas par to, lai kontroļu galīgais rezultāts būtu arī pamatots. Ir jābūt cita, varbūt arī citas kontrolas, varbūt arī savādāk organizācija, bet gal galā pēdējā atbildība, galīga atbildība ir valstī. Un galīgā kontrola arī ir jāveic valsts iestādēm. Ja mēs runājam par nodevām, kas nāk no sektora, kā mēs tur varam nodrošināt, ka valsts kontrolieru neatkarība tiktu saglabāta. Ja kontroļu finansējumu nodrošina uzņēmumi, tad tas nedrīkst atstāt negatīvu ietekmi uz uh, valsts lomu kā pēdējo kontrolas instanci. Tur nedrīkst būt nekāda ietekme, nedrīkst būt nekāda finansēla apsvērumi, kas tur iejauktos. Piemēram, ja tiktu teikt, ka daži sektori jākontrolē mazāk vai savādāk, kā jūs uh, grasāties nodrošināt neatkarību? Paldies, protams, tāsam. Tagad Julija Gerling, ja jūs vēlaties runāt. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsi. Mēs runājam par milzīgu apjomu likumdošanas aktu, tāpēc eh, ilgi jau runāt nesenāks. Vispirms eh, Budlikungam. kungam. Man tomēr gribas pajautāt par šā likumdošanas akta pamatojumu. Es domāju, ka mums ir jābūt pilnīgi, pilnīgi skaidram, kāpēc mēs pieņemam jaunas likums, kam mēs to pieņemam, un visu paliekot zem viena kopīga lietu sarga. Es saprotu, ka varbūt tāda vēlme ir arī mūsu vidū, bet diez vai tam būtu jābūt pašmērķim. Uh, Ja mēs to darām, tad eh, mums ir jābūt pārliecībai, ka kaut kas būs labāk, vai tas būs lētāk, efektīvāk, labāk. Un tomēr es vēlētos konkrēti pajautāt, kāds ir pamatojums šādam milzonīgam likumdošanas aktam un tā pieņemšanai. Un eh, pār lopu pārvadāšanu Parlaments un visticamākais, ka ik viens šajā komitejā strādājošais ir daudz laika un mutes virin, daudz laika pavadījis un mutes virinājis par to, kā būtu jānotiek lopu pārvadāšanai. Un eh, šā, lik, šā likuma ietvaros tas ir pieminēts vairākos pantos, un, protams, ka detalizēt mēs par to vairs runāsim. Un eh, mums nav laika runāt konkrēti par šo aspektu, bet eh, tas ir tikai viens no ļoti, ļoti daudziem momentiem, kurus mums vajadzētu niansēti izrunāt. Un tādu nesakārtot jautājumu šajā milzīgajā likumu, likumā būs daudz. Tas bija pirmais, ko vēlējos pateikt. Otrais - finansējums. To jau pieminēja gandrīz ik viens deputāts. Un, eh, ja jūs eh, neļaujiet maksāt mazajiem uzņēmumiem, tad kurš tad maksās? Bet eh, jautājums ir arī par subsidiaritāti. Kādā veidā uzspiest obligātu maksājumu schēmu dalību valstīs? Esmu pārliecināta, ka tas ir izraisīs tikai un vienīgi problēmas, un arī šajā aspektā mums nebūs pietiekami daudz laika diskusijām. Un visbeidzot, par to, kādam būtu jābūt adekvātam sankciju apjomām. Arī šeit domāju, ka subsidiaritātei ir jābūt ievērotāji. Ja e, runa iet par kriminālām darbībām, kādā veidā jūs Eiropas likumā varat iekļaut kaut ko, kas ir atrunāts katras dalību valsts krimināla kodeksā. Protams, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un to risinājumam ir jātiek, tam risinājumam ir jātiek meklētam Eiropas līmenī, bet eh, vai to varēsim izdarīt, redzēsim. Paldies, Čulija Gerlinga. Tagad eh, Linda Makēvena, pēc tam Sofija Okuni. Paldies! Es eh, sēdēju un Protams, es pat neizliekos, ka man ir laiks vai gribēšana iziet cauri visam likumdošanam, un tomēr varbūt Budlē kungs varētu izpaskaidrot. Mums ir bijuši divi milzīgi pārtiks skandāli. Viens bija Vācijā, kad bērni, kad cilvēki ēdot salātus mīra, jo tie bija nehigēniski, un otrs bija šis zirgu gaļas sandāls. Uh, Un Gerlings kundze jau teica, kas tad ir šajā jaunajā milzu likumā, par ko mēs runājam. Jā, otrā gadījumā mēs vēlamies cīnīties pret eh, krāpniecību un par tādām sistēmām, kuras padara krāpniecību iespējamu. Bet eh, kas būtu tas konkrētais moments, kas ļautu nākamreiz izvairīties no tādām problēmām, ar kādām mēs sastapāmies Vācijā. Šeit, piemēram, kolēģi runāja par to, kādas ir atšķirības kontrolēm dārzeņiem, salīdzinot ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Un, eh, piemēram, šobrīd eh, problēmas ar augu izcelsmes pārtiks produktiem vai pašiem augļiem dārzeņiem ir daudz lielāks nekā ar dzīvnieku izcelsmes produktiem. Un kāpēc tad mums, piemēram, nav pozitīvs saraksts ar augļiem dārzeņiem? Citām valstīm tāds ir, Eiropai nav. Otrs jautājums. Skener kungs jau to pieminēja. Par kvalitāti. Jūs eh, pieminējāt to, ka pārtiks drošība vienmēr ir bijusi ārkārtīgi prioritējama tēma, un neviens tik daudz par pārtiks kvalitāti neiedomājas. Un eh, pagājušajā nedēļā mēs runājam par to, kādā veidā tiek pārbaudīta cūku gaļa. Un eh, kopš 2004. gada nekas daudz nav mainījies. Mēs neesam varbūt neko piedomājuši daudz par kvalitāti. Bet kvalitāte, protams, ēdot gaļu, kas ir tīra, neviens jau nesaslims, bet vai tiešām kvalitāte šai gaļai ir pietiekama augsta? 2004. gadā diez vai kvalitāte bija sliktā, diez vai kvalitāte bija sliktāka, un vēlētos pajautāt arī Hartman kungam, kā veterinārāram. Uh, veterinārārstam. Mums e, ir bijušas milzīgas debats par to, ka pašiem ražotājiem ir jāpārbauda veterinārā tīrība. Un e, vai oficiālie veterinārārsti, tikko stāsts kungs pieminēja, ka šādām kontrolēm ir jābūt e, no neatkarīga veterinārārsta puses, uh, Es apvienotajā karalistē runāju ar tiem, kur izmeklē zirgaļas skandālu. Mēs daudz runājam par paškontroli uzņēmumos, bet eh, lielie vairumtirzniecības giganti, viņi sūta savus inspektors uz lielajām kautuvēm, visi vairumtirgotāji tā dara. Piemēram, tie vairumtirgotāji, kur nedala, viņi, viņi ar šo informāciju nedalās ar varas iestādēm. Viņi vienkārši pasaka, ka nē, tā ir viņa iekšēja kontrolē. Es eh, zinu, ka mēs to darām augļu un dārzeņu jomā, tas attiecās arī uz banāniem, ir piemēram Tesco standarti un citi standarti, un, un ir tādi Eh, zemnieku uzskata, ka vajadzētu būt Eiropas Savienības standartam, lai nebūtu 16 dažādi vairumtirgotāji ievies standarti. Bet eh, esmu dzirdējis, ka ir arī pārbaudas, kuras pārbauda tikai lielās pārtiks ražotājas, bet, piemēram, mazākās kautuvēs šādu pārbaužu ir retāk. Un eh, Kautuvi pārvaldītāji man ir vairākas reizes teikuši, ka viens aspekts, kas bija saistīts ar, zil, ar zirgu gaļas eh, skandālu, bija gaļas sacirtēju aspekts. Piemēram, eh, tur pārbaudas arī pa sešiem mēnešiem, un eh, tās notiek ārkārtīgi regulāri, bet kā to varētu sakārtot? Jo tieši šajās gaļas izcirtēju vietās ir tiek sajaukta gaļa un varbūt tiek sajaukta arī cēlumus, kuriem gaļa tiek cirsta, un tad tas viss samaisās. Tātad, kāda ir likumdošanas plājas? Jā, daudz jautājumu. Paldies, eh, Lindai Makavina Sofija Okuni. Paldies, Krista. Paldies, Krista. Vispirms es gribētu atzinīgi vērtēt kolēģu iniciatīvu. Šnelhārt kungs un Klāsas kungs, paldies jums par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Ir svarīgi uzdot pareizos jautājumus. Tiešām paldies jums. Un es gribētu sākt ar eh, kontrols aspektu. Mēs visi apzināmies, ka problēmas šobrīd ir kontrolēs. Likumdošana pastāv visos līmeņos, eh, un trūkumi uh, uh, ir eh, varbūt uh, gaļas izcelsmes ziņā, bet, nu, likumdošana ir ļoti laba. Problēmas ir ar kontrolēm. Un man ir virkni jautājumi. Pirmkārt, vai kontrolas uh, ir ar tādām pašām prasībām visās dalību valstīs Eiropas Savienībā? Es to uzdotu vienkārši kā jautājumu, jo tad, kad es raugos uz uh, Uh, lietu, kas neskar pārtiks jomu, bet uh, krūšu protēzes. Tātad uh, bija uzņēmums Francijā, kas simtiem tūkstošu sieviešu piekrāpa ar šiem implantiem, jo tās um, šis uzņēmums uh, Uh, izmantoja ārējo kontrols uh, laboratoriju kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kas uh, sniedza certifikāciju šim produktam, kas tika laists tirgu. Vai Eiropā kontroles ir tādas pašas visās dalībvalstīs, un vai mums ir vienāds prasību līmenis, vai uh, nevajadzētu harmonizēt kontrols dalībvalstīs? Otrais jautājums. Uh, Attiecībā uz uh, agro uh, vides, agro lauksainicības produktiem, kas pie mums nonāk no trešajām valstīm. Kāds ir kontroļu līmenis? Šeit man ir desmitiem lapušu uh, informācijas par pārtiks skandāliem, par slimībām, par nāvas gadījumiem Eiropas Savienībā, kas ir saistīti ar dažādām slimībām. Uh, Un man ir jautājums, vai kontrolas ārpus Eiropas Savienības ir tādas pašas kā šeit, lai ievest produktus? Treškārt, sankcijas. Kontrolēt tā ir viena lieta, bet piemērot sankcijas, mēs taču nekad nevarēsim aizskavēt krāpniekus, kas vēlas iegūt negodīgā veidā liels līdzekļus uz cilvēku rēķinu Un tāpēc ir vajadzīgas sankcijas. Eh, Maltās gaļas skandāls eh, ar zirga gaļu eh, šajā lielo maltajā gaļā. Toreiz mēs konstatējām, ka ražotāji, kuri, kā lai saka, izraisīja šo pārtiks skandālu, saņēma mazāku sodu nekā Eh, tie cilvēki, kuri nopirka lielveiklā šo galu, gaļu, lai eh, to izmantot pārtikas gatavošanā savai ģimenei. Tātad vai sankcijas ir harmonizētas visās dalību valstīs un vai tās ir pietiekami eh, skarbas, lai aizkavētu krāpniekus un viņu šīs darbības? Mums taču ir jāpārtrauc šie krāpniecība, kas notiek. Ceturtais jautājums, kas attiecas uz šo diedzēto graudu skandālu. Atcerēsimies, eh, šie diedzētie graudi, šī te ekolī eh, e. eh, infekcija izraisīja vairākus desmitus nāvs gadījumu, un mums jāapzinās, ka šī epidēmija izcēlās no Vācijā ražotiem diedzētiem graudiem. Tas bija viens ražošanas uzņēmums, viena saimniecība, un uh, pēc tam tas eh, um, tika sasaistīts ar Spānijas gurķu ražotājiem, un Spānijas gurķu ražotājiem uh, un citiem augļu un dārziņu ražotājiem Spānijā radās grūtības, jo nebija zinām šī izcelsme. Vai uh, šādā gadījumā, ja mums ir Eiropas aģentūra, nevarētu tomēr novērst šādu komunikācijas blokādi, kas radīja milzīgas grūtības daudziem ražotājiem Spānijā. Uh, Un pēdējais jautājums eh, objektīvi raugoties. Tas ir svarīgs jautājums, es atvainojos, eh, un es gribētu saņemt atbildi. Objektīvi. Rumānijā eh, tika konstatēts, ka simtiem zirgu ir nokauti notikuma attīstības rezultātu, un mēs zinām, ka šie zirgi, eh, nokautie zirgi, neiekļuva pārtiks ķēdē, jo eh, nebija eh, zil, zirgu gaļas apjoma pieaugums tirgū. Tad es uzdodu jautājumu, vai mūsu lauksaimniecības ministrijās mēs nezinājām, ka šī zirga gaļa uh, bija uh, pieejama tirgu, varbūt kāds bija pievērs acis nedaudz. <laughs> Jā, par uh, kontrolieru par šo skaidrību. Man tiešām jautā cilvēku mājā, vai tiešām tas ir vienādi, vai, vai mums nevajadzētu kontrolierus no citas dalībvalsts uzaicināt uz mūsu valsti, lai viņi veiktu kontroli mūsu valstī. Šis jautājums tik bieži izvirzīts. Tomēr gribētu dot tagad arī vārdu referentam, Un eh, pēc tam mēs uzsāksim otro diskusiju kārtu. Lūdzu. Jā, mans jautājums ir Kanādas pārstāvē. Kanādas tiesībās. Vai tur ir paredzēti arī izņēmumi mikrouzņēmumiem? Otrais jautājums. vai ir bijuši pārāks produktu skandāli, kā tas ir tas, piemēram, bijis pie mums Eiropas Savienībā, ja ir lieliski par konkrēts jautājums. Es domāju, katrs zina, kas bija viņam uzdotais jautājums. Tagad eh, sniegšu iespēju atdo, atbildēt uz eh, konkrētajiem jautājumiem. Palēkungs, jā, eh, nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Tie bija ļoti daudz, un uz katru jautājumu vajadzētu 15 minūtes. Centīšos ļoti ātri apkopot jautājumus. Sankcijas. Sākšu ar to. Komisija nevar juridiski harmonizēt sankcijas. Komisija nevar pateikt tiesnesim, piespriediet 20 tūkstošus uh, eiro, 5 dienas cietumā tam un tam pārkāpēm. Tā ir dalība valsts atbildība. Bet šajā teksta projektā esam uh, pauduši vēlmi vienā pantā, lai finanšu sankcijas būtu proporcionālas krāpnieka ieguvumam un tas būs jālem katram tiesnesim. Protams, jāņem vērā dažādi mīkstinoši apstākļi un tā tālāk, bet eh, tā tad ir šāds ieteikums, orientācija, bet liela elastība. Runājot par finansēšanu, proti vai likt maksāt mikrouzņēmumiem vai uh, attiecināt uz viņiem izņēmumu. Tas ir ļoti politisks lēmums. Komisija šo lēmumu pieņēma arī ļoti politiskā veidā, ņemot vērā finanšu krīzi, lai um, nesodītu mikro uzņēmumus, kuri uh, pārsvarā uh, vienmēr uh, sūdzās par administratīvām problēmām, par to, ka daudz dokumentu ir jāizpild un tā tālāk. Un uh, Viņi prasa uh, lielāku elastību, lai varētu strādāt ar mazāku kontrolēm nekā lielie uzņēmumi. Tas ir ļoti politisks lēmums, šis izņēmums, kas tiek attiecināts uz mikro uzņēmumiem. Protams, mēs ļoti labi zinām, ka 80 līdz 90 procentu uh, klientu uh, tieši ir šie mikro uzņēmumi, runājot par kontrolēm. Tātad um, šis ir politisks lēmums jālēmj, vai attiecināt uz viņiem izņēmumu vai iekļaut viņu sistēmā. Tas būs jālēm parlamentam un padomē. Inspektora neatkarība. Jā, mēs eh, ar šo nodevu vēlamies garantēt inspektoru neatkarību, paredzot viņiem labāku apmācību un eh, nodrošināt pietiekamu eh, inspektoru skaitu. Uh, jo nevar būt tā, ka reizi piecos vai desmit gados tikai kāds uh, uzņēmums uh, saskars ar kontroli, tad tas tā vairs nav riska balstīta sistēma. Ir jābūt minimālajam kontroļu skaitam, tas ir vēl jādefinē, Un, protams, šīs nodevas nebūs, lai apmaksātu inspektoriem algas. Šīs uh, nodevas ir jāizmanto apkopojot šos līdzekļus un e, tā jāieplūst šai naudai e, nacionālajā e, likumdošanā. Tātad no nu, nacionālā likumdošana noteiks to, ka šie līdzekļi nokļūs valsts budžetā un finanšu ministrija tad varēs sadalīt šo budžetu, būvēt ceļus vai nodlīdzīt to skolām vai tam līdzīgi. Un ir atkal citas dalība valstis, kur šī nauda tiek paredzēta tieši kontrols dienestiem. Un arī šeit komisija uh, Eh, tāpēc, ka šeit ir runa par eh, nodokļu jomu, tā ir ļoti delikāta joma, kurā komisija nevar eh, neko pavēlēt dalību valstīm, bet pastāv labā praksa daudzās dalību valstīs, un ir valstis, kur šie līdzekļi tiek izmantoti kontrols sistēmas finansēšanai, proti uzlabojot laboratoriju aprīkojumu, pieņemot darbā kompetenci cilvēkus, nodrošinot apmācību kontrolieriem un tā tālāk. Tā Un tas bija par inspektoru neatkarību. Par augiem. Mūsu franču kolēģis aicināja veidot slēgto sistēmu, proti uh, atļaut kādai trešai valstī eksportēt augus, kamēr tagad visas trešās valstis var eksportēt uz Eiropas Savienību augus, ja tie atbilst noteikumiem. Uh, dzīvnieku un veterinārijā jomā jau vienmēr ir bijusi slēgta sistēma, un augu jomā tas ir vēsturiski tā izveidojies, ka ir šī atvērtā sistēma. Pat ja daudzās trešajās valstīs ir slēgta sistēma, un šis atkal būs politisks lēmums, kas būs jāpieņem par to, vai vēlamies slēgtu sistēmu, kā tas ir dzīvnieku izcelsmes produktiem, uh, Eh, kas dod zināmas garantijas, bet tas arī neizslēdz tomēr eh, gadījumus, kad eh, tiek ievazāti dažādi vīrusi, ievesti dažādi slimi augi un tā tālāk. Tas neatrisina visas problēmas, un augiem tā bieži vien ir grūtāk konstatēt šīs problēmas, ir ilgāks inkubācijas periods slimībām, uh, Un uh, var būt arī tā, ka pāris gadus pēc auga ievešanas parādās šī slimība, tad ir ļoti uh, grūti pret to visu cīnīties. Vēl viens jautājums bija, vai uh, jādod priekšrot nekaitīgumam vai kvalitātei. Okunī kundze runāja par šiem uh, uh krūšu implantiem, par šo skandālu. Uh, proti e, tas bija privāts uzņēmums, kur uzraudzīja valsts iestādes. Jā, šī sistēma pastāv pārtikā, piemēram, attiecībā uz bioloģiskiem produktiem, uz izcelsmes norādēm. Tās uh, e, nav oficiāls iestādes, kas veic šīs kontrolas, bet uh, tās ir Nacionālo iestāžu certificētas iestādes, kas veic šīs kontrolas un izsniedz certifikātus. Bet pārtiks nekaitīguma jomā vai um, Eh, kvalitātes jomā, tādā striktākā izpratnē par etiķetēm un tā tālāk, tās ir nacionālās uh, iestādes, un mēs vēlamies, lai oficiālās nacionālās iestādes turpinātu veikt šīs kontrolas, bet ar iespēju, ja tās to vēlas, deleģēt uh, uzdevumus uh, akreditētām iestādēm, bet ir jābūt kontrolēm, jo tā bija Vācijas uh, firma, kas uh, bija izsniegusi certifikātu šiem Francijas uzņēmuma produktiem, implantiem, un par to nerunāšu vairāk, bet, nu, nacionālo iestāžu un mana kolēģa darbs, tur ir, protams, jāvienā, jāievēro vienu un tie paši noteikumi, lai nebūtu tā, ka vienā dalībvalstī kontrols ir uh, Uh, striktāks nekā citā. Nu, es varētu stundām vēl runāt, bet uh, mans kolēģis varbūt grib kaut ko piebilst. Paldies. Protams, kā uh, komisijas pārstāvis labprāt vienmēr visu atbild un arī viņam tas ir jādara. Varbūt arī atbildēt varbūt tieši uz tiem jautājumiem, kas bija konkrēti jums uzdoti. Skanēl kungs. Paldies. Es eh, tiešām Atbildēšu tikai uz tiem jautājumiem, kur tika uzdoti konkrēti manas. Tēsa kungs jautāja par to, kādas būs eh, resursu samazināšanas sekas pašā komisijā, veterinārijā dienestā. Un es tiešām man ir jāatzīst, ka parlaments eh, vienmēr ir sadarbojies ar pārtikas un veterināro dienestu, tajā starpā arī daloties ar resursiem. Protams, ka labas pārvaldības principi par kuriem ir informēts gan mūsu ģenerāldirektora direktorāta ģenerāla direktors, gan arī atbildīgais komisārs, abi viņi ir apzin, viņi tikuši informēti par to, ka darbs ir jāveic saskaņā ar standartiem, un tam ir nepieciešami resursi. Protams, ka ik visos komisijas dienestos šobrīd prasības aug, bet finansējums samazinās Piemērs mums ir samazināts oficiālo pārbaudas skaits mikro uzņēmumos. Piemēram, periodisks pārbaudas mēs veicām arī klusā okeāna valstīs un salās, un šobrīd tas principā ir pārstāts. Tas attiecās arī uz zivju pārstrādes produktiem un uz zivīm, kas tiek ievests no klusā okeāna, un šobrīd tas vairs nav prioritējums jautājums. Uh, Oficiāls eh, priekšlikums par kontrolēm, oficiālām kontrolēm šeit parlamentam būs aktīvāka loma spēlējama ikgadējās programmas pārskatīšanā un jaunu ideju piedāvāšanā. Līdz ar to, ja šī ideja izies cauri, tad jums būs daudz lielāka tiks eh, daudz spēcīgāks vārds sakāms tajā, ko mēs darām un cik bieži kontrolas veikt un arī to, kāds būtu šo kontroļu analīžu izvērtēšanas sekas. Tā tad eh, arī šajā jomā būs daudz formālāks kontrols. Makavenas kundze pajautāja par kvalitāti. Uh, Šeit, un to jau savā prezentācijā pavisam īsi pieminēju, šajā aspektā ir tā, ka visas kontrolas balstās uz kaut kādu riska aizdomu, un šobrīd visas kontrolējušās iestādes dalību valstīs strādā milzīgas spriedzes apstākļos. Tātad eh, pārbaudīt ir tādi momenti un ražotāji, kuri tiešām apdraud veselību pārtikas drošība, pārtikas kvalitāte, ja ir jāizvēlās starp šiem abiem, tad, protams, ka um, smagāks varu kausos svērs pirmais. Tas attiecās gan uz, organiz, teiksim, uz organisko pārtiku, uz geogrāfisko izcēlesmi. Šiem visiem pārbaudas, no pārbaudas viedokļa raugoties, ir zemāk prioritāte nekā pārtiks drošībai. Uh, Tātad tradicionāli visi pārtiks pārbaudīt un kontrolas iestādes ir saņēmušas gan uh, politiskas norādes, gan arī izglītību galvenokārt, lai cīnītos par pārtikas drošību un netik daudz ar pārtikas krāpniecības gadījumiem. Viņiem arī nav varbūt pietiekamas zināšanas par to, kā to atklāt un kā par to cīnīties. Atman. Paldies, Hartmakungs. Uh Makēmers kundze gribēja zināt, kā Vācija darbos veterināru sistēma, un jautājums, vai jums ir pietiekama pieredze ar citām valstīm. Jā, priekšādātāji. Esmu ļoti apmienāts ar sistēmu Vācijā. Protams, ka mums noturētu vairāk personāla, bet apmaiņa ar kolēģiem no citām valstīm eh, darbojas ļoti labi, izmantojot šo speciālo treniņu sistēmu. Tagad jautājums bija tāds, kā nākotnē kāda būs eh, veterinārā ārsta loma, vai tas būs eh, nebūs, eh, vai tas būs deregulēts. 15. pantā tas ir samērā nekonkrēti, un mēs baidāmies, ka dēļģētos tiesību aktos šī deregulācija notiks, ka mazāk kontroli būs nepieciešams. Otrais jautājums par šiem oficiālajiem uh, veterināriem gaļas kontrolē. Tika neviens aspekts 882. Um, regulā, tas īstenībā viss iedarētos lielākā paketē, un EFSA, Eiropas uh, pārīgs drošuma aģentūra ir ļoti labi parādījuši šie trīs punktus. Šeit var attiekties no šiem kontrolas iegriezumiem, jo tādā veidā var eh, aizkavēt eh, slimības izraisītājus, un eh, izmeklēšanu var arī veikt šajā pārtiks produktu ķēdē, un pasākumi ir jāuzlabo. Jaunajā um, grozījumā šie iegriezumi ir samazināti. Pārējie punkti, kas pieder pie kopīgās pakaļas, tur netika iekļauti, un varbūt, ka vēlāk to vajadzētu atrunāt. Un uh, Šeit izvēršas jautājums, vai tas ir pamatots risinājums, jo tam vajadzēja palikt kā paketē. Manuprāt, šeit runa ir tikai vienīgi par izmaksām, bet nevis par patērētāju tiesību uzlabošanu. Paldies, Barelo kungs, tagad. Jā, paldies, priekšādētāji. Es tieši nesaņēmu jautājumus. Bet īsi gribu kaut ko pateikt par mikrouzņēmumu finansējumu. Itālijā mums ir izņēmuma noteikumi mazajiem, mazumtirgotājiem, bet oficiālās kontrolēs pastāv risks, kā notiek tieši šajā līmenī pārkāpumi, vairāk nekā 23% arī tie uzņēmumi, kas pašlaik ir, eh, nav iekļauti dokumentā, vi, tieši viņi rada lielu apdraudējumu veselības eh, drošībai, un tieši ar šiem uzņēmumiem vajadzētu arī finansiāli atbildēt. Vai jūs vēl vēlaties kaut ko papildināt, Bārskungs? Yes, again, there was no question. Jā, arī man konkrēti netika uzdots neviens jautājums, bet varbūt vēlētos pieminēt vairākus momentus. Lai arī kādus jaunus likumdošanas aktus mēs pieņemam, tiem ir jābūt virzītiem uz konkrētu rezultātu. Runājot par krāpniecību pārtiks ražotāju vidū. vidū. Domāju, ka ir jāizveido pilnīgi jauna sistēma un metodoloģija, kā par to cīnīties. Un kad šāda sistēma būs izveidota, tad mums ir jāmācās no pārtikas drošības metodoloģijas, jādalās ar paraugu praksi starp dalību valstīm un tas jāievieš jaunajā sistēmā. Uh, Nekādā gadījumā nevajag veidot kaut kādas struktūras un sistēmas, kas mums nav vajadzīgas. Un to ņemsim vērā arī nākotnē. Paldies! Emrs Guns atsakās, un uh, jūs no referentes saņemat konkrēti jautājumu. Pirmais jautājums bija konkrēti par to, vai mums ir izņēmumi mikrouzņēmumiem mikro, izņē, mikro jaunajā Kanādas likumā. Jā, ir. Šāds izņēmums ir paredzēts mikrouzņēmumiem, bet eh, man vienkārši noskaidrojās galvā šo pēcpusdienu, ka mikrouzņēmumu loma uh, Eiropā lauksaimniecības ražotāju un pārstrādātāju vidū spēlē daudz nozīmīgāku lomu nekā Kanādā. Un es tiešām esmu gatava jūs uzdoto jautājumu aizvest uz Kanādu un dzirdēt ieinteresēto pušu teikto, jo mēs saprotam, ka e, varbūt likumdošanā Kanādā tas nav tik eksplicīti atrunāts kā jums, jo izskatās, ka Kanādā tiešām mikro uzņēmumi nespēlē tik lielu lomu kā šeit. Par otro man konkrēti uzdoto jautājumu, kādā veidā, kā tiek piemērots un cik liels ir sankcijas krāpniecības gadījumā. Galvenais mūsu likuma eh, no uzsvars bija uz pārtiks drošību, bet, protams, ka ņemts ir vērā arī cīņa pret krāpniecību, un sankcijas ir ļoti nopietnas. Piemēram, līdz 5 miljoni dolāru un uh, ir arī tādi pārkāpumi, starp kuriem, kad ir paredzēti no 250 tūkstošiem līdz 500 tūkstoši Kanādas dolāru liela soda nauda. Tātad tas ir konkrēti atrunāts likumā tieši šādos ciparos, un e, es, e, atgriežoties Kanādā, arī mēģināšu sīkāk izpētīt citus aspektus. Paldies! Domāju, ka referents izmantos iespēju uh, uzdot arī konkrēts jautājums. Sirsnieks, paldies visiem, kas uh, uzdev jautājumu, visi, kas atbildēja. Tad pāriesim pie uz otrā. Uz otro paneli jums bija jāgaida šo pēcpusdienu ilgi. Ir runa par to, kāda ietekme atstās uh, šis priekšlikums uz uh, pāris produktu ražotājiem un kāda ietekme tas būs atstās uz pat patērētājiem. Došu vārdu diskusijas vadītājiem Pirjo kungam. Paldies, priekšsēdētāja klāsas kundze. Kā mēs jau dzirdējām, ir tīpaši no Sanko ģenerāla direktorāta direktora Pudelēkunga komisijas priekšlikums paredz dažādas jauninājumus, kas atstās dažādu ietekmi uz šī sektora uzņēmumiem. Vispārīgi runājot, tā nozīme, šī priekšlikuma nozīme ir tā, kā tiks eh, kontroļu aptvērums paplašināts uz visām pārtiks produktu ražošanas jomām. Būs eh, kontrols tiks veiktas eh, pamatoties uz riska, pamatot pieeju 882 no 2004. gada regula tur papildus vēl būs eh, regu, noregulējums par finansējumu un par kontroli konkrēto veikšanu. Tagad vārds jums, eh, direktorkungs. Jā, kā Daronas kungs. Eh, paldies, eh, sirsnieks, paldies par iespēju izteikties. Man liels gods runāt šeit kā pāris produktu ražotājiem, gaisa produktu ražotājiem viņa vārdā. Kā jau pilnīgi pareizi tika teikts, mūsu sektors jau gadiem ilgi gaida šādu likumu un atbilstošu sistēmu 882 regulā jau bija paredzēta šāda sistēma, un jaunajā tekstā tas atkal tiek noteikts. Šo pēcpusdienu bija ļoti interesanti, interesants uzstāšanās. Tik runāts arī par attīstību ārpus Eiropas, un tagad daudz lieka uzmanība tiks pievērsta tieši gaļas ražotājiem. Gaļas sektorā vienmēr bijuši daudz kontrolas. Jau lopkautuvēs agrāk bija noteikums, ka veterināram jābūt klāt, un uh, gaļas uh, ražošanas joma ir ļoti jau pieradusi pie šīm kontrolēm. Viens svarīgi aspekts pieminēja direktors Barēlo kungs, proti par konkurences kropļošanu. Mēs esam iekšējā tirgu, mums ir preču brīva aprite. Un mēs vēlētos, lai visās dalību valstīs būtu vienāda pieeja kontroļu veikšanā, gan attiecībā uz to biežumu, gan arī attiecībā uz nodevām. Uz risku pamatota pieeja mums ļoti patīk, bet mēs vēl vēlētos, lai kritērija šādam riska novērtējumam būtu ļoti skaidri noteikti, varbūt varētu piešķirt punktus uzņē, uzņēmumiem, un to vajadzētu savlaicīgi paziņot par to, lai uzņēmumi zinātu, saskaņā ar kādiem kritērijiem tiek veiktas inspekcijas. Tālāk par nodevām. Mūsu sektorā, kā jau teicu, esam pieraduši pie kontrolēm. Tas neko nemaina faktā, ka mēs vēl joprojām uzskatām, ka pārtiks produktu drošums nav tikai sabiedrības veselības jautājums, bet ka ražotāju uzņēmumi arī šeit spēlē ļoti būtisku lomu. Tādēļ mums šķiet pamatoti, ka nodevu līmenis, nodevu tarifi ir jāņem vērā, ņemot vērā sabiedrības interesi. Nozīmē, ka nebūtu godīgi, ja būtu jāmaksā tikai uzņēmumiem. Mēs saprotam, ka mums ir jāmaksā daļa. Tās ir oficiālās kontroles, kas uh, rada pievienoto vērtību uzņēmumiem, ir īpaši, kas attiecas uz uh, eksportu uz trešiem valstīm. Tas nebūtu iespējams, ja nebūtu oficiālās kontroles. Un tas ir arī jautājums arī par patērētāju uzticību pārtikas ražotājiem. Tas viss balstās uz kontrolēm, tādēļ mēs arī saprotam, ka mums ir jāmaksā par daļu no oficiālajām kontrolēm, bet eh, šīm nodevam ir jābūt tā, lai tas, eh, lai tiktu ņemtas vērā arī sabiedrības eh, drošības intereses. Kas attiec uz risku bāzētu pieeju, mums ir īpaši svarīgi lai šeit tiktu ņemts vērā uzņēmuma veids, uzņēmuma tips šajā regulas priekšlikumā. Mūsuprāt, ir vai jāiekļau papildus aspekti, piemēram, uzņēmē darbības apjoms, jau notikušie pārkāpumi. Šeit vajadzētu raudzieties, kā uzņēmums līdz šim ir strādājis varbūt ir jāņem vērā arī jauni pāriks produktu riski, nevis tikai tie, kas jau ir bijuši. Ir arī ļoti labi piemēri, piemēram, jauna inspekciju veidi cūgaļē, ko komisija ir paredzējusi. Un eh, pēc kāda laiciņa arī parlamentā par to būs balsojums. Tas nozīmē, ka ir jāņem vērā arī jauni riski. Komisija ir izvēlēsies jaunu pieeja, kas balstās uz zinātni, kurā ir teiks, ka šie jaunie eh, riski ir jānovērtē un jāpiemēro. Un es domāju, ka tas ir tiešām jāiekļauj šajā likuma tekstā. Proti, tām ir jābūt eh, kontrolēm, kas pamatojas uz šo riska vērtējumu. Vēl viens svarīgs aspekts ir caurskatāmība. Mums kā kompānijām nav problēmas vienmēr nopublicēt mūsu iekšējās kontrolas rezultātus. Jau gadiem ilgi Eiropas komisija ir galveno uzsvaru uzlikus uz to, ka pārtiks ražotājiem ir pašiem jākontrolē, pareizāk sakot, viņiem ir jāgarantē tas, ka viņu ražojumi ir droši lietošanai pārtikā, un mēs šo atbildību esam uzņēmušies. Vai tas tiks tālāk atrunāts likumā vai nē, tas īpaši daudz neko nemainīs mūsu attieksmē. Kāpēc to pieminēju? Mums vienmēr ar uz pārtikas drošības jautājumiem ir jāraugās ļoti caurskatāmi. Oficiālas kontrolas, protams, būs vienmēr, bet Šeit jau izskanēja tas, ka kontrols ir domāts krāpniecības noskaidrošanai. Protams, tas ir viens no kontroļu mērķiem, bet ir arī daudzi citi kontroļu veidi, kur atklāja zināmas, zināmas novirs no normas. Un ja tiek atklāta šāda novirz no normas, visbiežāk tā ir nepamanīta un eh, kontrolas laikā to noskaidrojot un pasakot ražotājiem, ražotāji šo nepilnību parasti novērš. Tas jau nenozīmē, ka ražošanas metodas un ražošanas procesi ir ar nolūku izveidot tādu, lai ražotu indīgu pārtiku. Es personīgi uzskatu, ka kontrolēm ir jāpalīdz ražotājiem. Ja ir uh, uzņēmums, kurš regulāri pārkāp noteikums, tad eh, šādu uzņēmumu vajadzētu publiski kaunināt, bet vai mums ir šāds likumdošanas ietvers, nezinu. Parasti ir tā, ka pārtiks ražotāji ļoti, ļoti baidās no savas eh, slavas sabojāšanas un no klientu uzticēšanās un no klientu uzticības zaudēšanas. Pie tām e, visi uzņēmumi ļoti, ļoti iestājas par to, lai viņiem būtu nevainojama slava. Kā jau iepriekš minēju, krāpniecība ir, ir jāapkaro, bet e, varbūt nepilnības ražošanā vai nepamanīt novirst no normas, kas nav nāvējošas, tās kontrolas laikā atklātas var novērst. Līdz ar to mēs nošķiram divus pilnīgi atsevišķus vektorus. Pirmais, cik daudz maksā šādas inspekcijas veikšana, un otrs mēs runājam arī par nodavām. Abos gadījumos visticamākais vai kontrols laikā tiks atklāt krāpniecība vai nē, bet abos gadījumos Es domāju, ka nevajadzētu iestāties par mazāk kontroļu, bet gan par zemāku maksājumu, ja uzņēmumam ir nevainojama kontroļu vēsture. Jo, protams, ja uzņēmums, ja uzņēmums vienmēr izpilda visus normatīvos aktus un nekad nav bijuši novērot nekāda pārkāpuma, tad šādu uzņēmumu vajadzētu kaut kādā veidā apbalvot. Ir ārkārtīgi svarīgi, un šeit mēs atgriežamies pie jau pieminētās tēmas par to, kāda ir pārtiks ražotāju atbildība. Ja ir kontrole, tad kontrols eh, nodaļai ir eh, jābūt pietiekamiem resursiem, ne tikai finansiāliem, bet, piemēram, arī oficiālajām kontrole, kontrolas dienestiem vajadzētu izskatīt kontro, pa, paškontrolas rezultātus uzņēmumā. Piemēram, veterinārās kontrolas notiek eh, ik katrā pārtiks ražošanas uzņēmumā, lielākā vismaz. Un eh, arī pašam ražotājiem ir tāds pats nolūks kā oficiālajiem kontrolētājiem - nodrošināt labu pārtiku. Runājot par kontroļu izmaksu samazināšanu, tad gaļas ražotāju nozerē ir izveidojusies situācija, ka saskaņā ar patreiz spēkā esošo likumdošanu var būt tādas kontrolas, kuras veic eh, kvalificēts tehniskais personāls, kuram visbiežāk nav veterinārā ārsta akadēmiskas izglītības. Rone, eh, Un eh, paldies, paldies Kaldronas kungam. Un eh, tagad mēs uzklausījām gaļas ražotāju viedokli un pāriesim pie cita ļoti, ļoti svarīga sektora pārstāvju teiktā. Un tie, tās tie ir sēklu ražotāji. Eiropa ir viena no galvenajām sēklu eksportētājām, un šeit ir milzīgas investīcijas notikušas tieši pēdējā laikā. Uh, Protams, sēklām ir jābūt drošām, ja mēs vēlamies no sēklas izaudzēt drošu augu. Un tagad eh, dod vārdu Bilonī kungam no Eiropas sēklu asociācijas lūdzu. Viņš ir arī uh, Eiropas sēklu ražotāju uh, asociācijas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties uh, mūsu sektoru vārdā par ielūgumu uz šo uzklausīšanu. Paldies par to, ka varu uzsvērt uh, šeit sēklu nozīmi pārtiks nekaitīgumā un diskutēt par uh, oficiālajām pārbaudēm. Es šeit runāju arī Eiropas sēklu asociācijas vārdā bet es eh, runāšu arī par situāciju pie mums Itālijā. Mans uzņēmums ir vidējs, eh, vidēji liels uzņēmums, un pēc šī eh, piemēra var arī parādīt, kā praktiski norit pārbaudas. Vispirms gribētu pieminēt to, cik nozīmīgs ir sēklas Eiropā. Uh, Ir 7000 sēklu uzņēmumu Eiropā, 70% no tiem ir mikro uzņēmumi. Un kopumā a, tirgus apgrozījums ir 7 miljārdi eiro. Apmēram 50 tūkstoši darba vietu ir šajā sektorā un ceturdaļa no šīm darbvietām ir pētniecības un attīstības jomā. Uzņēmumi apmēram 20% uh, apgrozījuma investē pētniecībā. Un tas ir ļoti labs rādītājs. Līdz ar to Eiropa ir kļuvusi par vadošo reģionu pētniecībā un arī sēklu eksportā. Esam pirmajā vietā pasaulē. Tagad konkrētāk par uh, uh, sēklām. Tas ir produkts ar augstu pievienoto vērtību. Viens kilograms. Uh, Uh, sēklu, piemēram, kukurūzas gadījumā ļauj izaudzēt 50 uh, kg uh, kukurūzas un sēklām, tā tad ir ļoti būtisks multiplikātora efekts. Un sēklu uh, nozīmi ražošanas ķēde arī skaidri parāda. Ja ir sliktas sēklas, tad var rasties problēmas, piemēram, parazīti un tā tālāk. Mans uzņēmums, kā jau minēju, ražo rīsu sēklas Verčelī Ziemeļitālijā. Esam 13 lauksēmnieki, kas darbojas 1500 eh, hektāros pie Montā un Sardīnijā, kas ir divi reģioni Itālijā. Mums ir pētniecības centrs, eh, kur mēs attīstām jaunas sēklu veidus. Mums ir trīs selekcijas stacijas. Un mēs piegādājam sēklas visai Eiropai. Tas nozīmē, ka mēs eh, ne tikai eh, eh, audzējam sēklas, bet mēs certificējam sēklu audzētājus visā vidusjūras reģionā. Mūsu apgrozījums ir 9 miljoni eiro, līdz ar to vairs neesam mikrouzņēmums. Mums ir 12 nodarbinātie, tātad te arī pārsniedzam šos kritērijus. Mēs vairs neesam mikrouzņēmums, bet esam ļoti mazs uzņēmums. Kā mazs uzņēmums sēklu ražošanas jomā, mēs eh, lielu uzsvaru liekam uz kvalitāti un eh, mēs eh, vēlamies īpaši uzsvaru likt uz rīsu izmantošanu, piemēram, risoto ražu, gatavošanā Itālijā vai Spānijā, paēļas gatavošanā un tur arī ir īpaša certifikācija. Tagad par pārbaudēm sēklu sektorā. Šeit vienmēr ir bijušas Eiropas kontrolas un Eiropas noteikumi, jau 40 eh, gadus tas tā ir bijis, un eh, pārbaužu eh, mērķis bija veicināt kvalitāti, lai Eiropā būtu veselīgi pārtiks produkti, kas atbilst konkrētām prasībām. Uh, Ko tad mēs tieši e, saprotam ar pārbaudēm, jeb kontrolēm? Sēklu sektorā vispirms tiek veiktas kontrolas uz lauka, tātad, kad lauksaimnieks e, ir iesējis e, sēklu, tad ir kontrolas, lai noteiktu um, veidu, un ir arī kontrolas par augu veselību. Tad, kad sēklas e, ir iegūtas un e, atrodas noliktavā, tad e, tiek veiktas pārbaudas ar, um, tātad šeit tiek pārbaudīta um, kaitēkļu klātbūtne, jo īpaši vēršot uzmanību uz karantīnā esošajiem kaitēkļiem. Tad arī tiek um, veiktas kontrols pēc sēklu iepakošanas, pirms laišanas tirgū, un visas uh, šīs kontrolas ir jāaiziet, lai um, sēklas varētu uh, nonākt tirgū. Pretējā gadījumā sēklas tiek iznīcināts, ja kāda no šīm kontrolēm nav izturēta. Tādējādi sēklu sektors uh, nodrošina pilnvērtīgu izsakojamību sēklām Lauksaimnieks, kas uh, izmanto kontrolētas sēklas, zin, ka viņš iegādājas kvalitatīvu produktu, kas atbilst visām veselības prasībām. Tad vēl var nosaukt vienu praktisku piemēru. Mēs maksājam apmēram 450 tūkstošus eiro par kontrolēm gadā. Tie ir apmēram 5% no apgrozījuma tas, lai būtu labāks priekšstats par to, cik liels ir šīs summas. Kāda tad ir uh, pārbaužu mērķi oficiālajās kontrolēs? Pārbaudas, protams, ir mūsu pašu interesēs, jo visi uzņēmumi uh, sektorā saskars ar vienādām prasībām. Līdz ar to tā ir vienlīdzīga attieksme pret visiem šajā sektorā. Uh, Turklāt tas nodrošina arī patērētāju aizsardzību. Patērētājs uh, skaidri zina, kas tas ir par produktu, ko viņš pērk, uh, proti tur ir rakstīts, uh, kas tas par sēklu veidu ir, kas tā par šķirni, un arī izcelsme ir skaidri noteikta. Izmantojot kontrolētas sēklas, var arī novērst slimību izplatību, jo ir tādi kaitēkļi, kas pas, ir pakļaut karantīnas režīmam, un tāpēc šeit ir tiešām jāveic kontrols, pretējā gadījumā slimību izplatību nevarētu apturēt. Ko tad mēs sagaidām nākotnē? Mēs vēlētos plašāku harmonizāciju likumdošanā un vēlētos, lai oficiālās kontrolas tiktu iesaistītas eh, arī Elforā darbā. Mēs vēlamies vismaz salīdzināmas noteikumus eh, dalību valstīs, un tieši tādam mazam uzņēmumam kā mūsējam ir ļoti svarīgi, lai uh, noteikumi būtu vienādi, un ir ļoti sarežģīti darboties citās valstīs, ja tur ir atšķirīgi noteikumi. Kā mazs uzņēmums mēs eksportējam uh, rīsu sēklas uz visām uh, Eiropas valstīm, kurās tiek audzēti rīsi. Uh, un 1,5 eh, miljonu eh, eiro apgrozījums mums ir, eh, un mēs pārdodam sēklas arī ārpus Eiropas Savienības, tur mums ir 0,4 miljonu eiro apgrozījums, un mums būtu ļoti vērtīgi vienkāršāk strādāt būtu, ja būtu visur Eiropā vienādi noteikumi. Šī vienkāršošana mums ir nepieciešama, lai mēs nesaskartos ar pārāk lielām izmaksām. Varbūt, ka mm, kaut kādas aktivitātes varētu no oficiālajiem korporāliem pārcelt uz uzņēmumu. Mums ir apmācīts personāls, labi aprīkotas laboratorijas uzņēmumā. Mēs paši arī kontrolējam, veicam pārbaudes bez šīm oficiālajām pārbaudēm. Uh, Tādējādi eh, mēs varam eh, um, konstatēt, vai mūsu produkts eh, atbilst visām prasībām, jo mūsu interesēs nav panākt to, ka kāda sēklu partija tiek noraidīta, nelaista tirgū. Tātad mums ir apmācīts personāls, un mēs tikpat labi varētu arī veikt šīs kontrolas, kādas veids oficiālie kontrolieri un tādējādi sēklu uh, kvalitāte varētu tikt sasniegta arī neveicot šīs oficiālās kontrolas. Šādā veidā mazie un vidēji uzņēmumi varētu paši certificēt savus produktus, neradot liekus izdevumus. Mazie un vidējie sēklu ražotāji, kā jau teicu, sastāda 70% no visa tirgus Un ja e, šie uzņēmumi saskartos ar e, izņēmumu noteikumiem, tātad mikrouzņēmumu, tad tas nozīmētu lielāks izmaksas pārējiem uzņēmumiem. Ir svarīgi tātad, lai būtu vienot standarti visiem uzņēmumiem cena ir um, ļoti labs piemērs. Es atvainojos, rīs ir ļoti labs piemērs, jo uh, Itālijā ir jānorāda uh, rīsu šķirne, pārdodot rīsus, un ja ir oficiāla kontrole, uh, tad, protams, ir arī jāapstiprina šī te rīsu šķirne. Eiropas asociācijai būtu svarīgi, lai oficiālo pārbaužu sistēma tiktu saglabāta, lai procedūras visās Eiropas valstīs tiktu tuvinātas, lai visiem būtu vien un tie paši noteikumi, un mēs vēlētos, lai sadarbības starp uh, valsts iestādēm un privāto sektoru tiktu uzlabota. Paldies! Paldies, Bilonī kungs, saka priekšsēdētājs. Tagad eh, mēs eh, dzirdējām par sēklām un par šiem trim eh, soļiem, kur tiek spērti pirms sēklas nonāk tirgū. Un varējām konstatēt arī, ka sēklas ir produkts ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Tādējādi mēs redzam, cik tas ir svarīgs produkts. Nākamajam došu vārdu doktoram Lukam Pētersam, kurš ir Kopako Geka priekšsēdētājs, kas ir svarīgākais lauksaimniecības kooperatīvu, uh, svarīgākā organizācija. Un ir ļoti būtiski noteikti eh, novērtēt eh, arī eh, likumdošanas priekšlikuma ietekmi uz lauksaimniecības kooperatīviem. Paldies! Čēlā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man ir eh, ļoti liels prieks, ka jūs esat uzaicinājuši Kopaku Džika pārstāvēt eh, Eiropas zemniekus un Eiropas zemnieku kooperatīvas. Kā jūs ziniet, daudzi no mūsu dalībniekiem ir mazie un vidēji uzņēmumi un lielā mērā atkarīgi no tā, kas būs ierakstīts šajā priekšlikumā, kas ir saistīts ar finanšu kontrolēm un par to, kā kontrolas finansiāli ietekmēs MVU darbību. Kā Kopaka Džeka pārstāvs es vēlētos pateikties, ka komisija ir pārskatījusi savu oficiālo priekšlikumu, tieši uzmanību vēršot uz oficiālo, oficiālo kontroļu efektivitātes palielināšanu zemniekiem. Tas ir mūsu ikdienas uzdevums nodrošināt Eiropas patērētājs un arī patērētājs citur pasaulē ar drošu pārtiku. Uh, Eiropas zemnieku un lauksaimniecības kooperatīvi sastopas ar ļoti lielu konkurenci, ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet arī ar trešajām valstīm. Un izpildot mūsu ļoti augstos ražošanas standārtus, mēs sastopamies ar vēl lielāku konferenci. Protams, mēs vēlamies inovatīvi raudzēties uz jauniem izaicinājumiem, tādiem kā pārtiks drošības jautājumi, klimata izmaiņas un jauni vēl nezinām riski. Un tomēr konkurence darbojas ļoti labi, ja tā darbojas tādos, ja tā darbojas uz vienādiem, ja tā nodrošina vienādas spēles noteikums visiem. Un tomēr tāda konkurence, kura jau pārkāp iekšējās noteikums vienotajā tirgū, mēs saprotam, ka tā tomēr dažkārt notiek. Daži no mūsu lielākajiem sadarbības partneriem joprojām saņem publisku finansējumu kontroļu jomā. Un eh, bieži vien Eiropas Savienībā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jāmaksā par uh, kontrolēm citās valstīs, eksportējot savu pozīciju, eksportējot savu produkciju. Tātad mēs maksājam divreiz. Mēs maksājam vienreiz ražojot, proti Eiropas Savienībā, un otrreiz maksājam par kontroli valstī, kurā ražojums tiek pārdots. Mēs uzskatām, ka samazinot oficiālo, oficiālo kontroļu nastu mazajiem ražotājiem varētu samazināt nevajadzīgu konkurences skropļojumu. Oficiāls kontrols, protams, ir publisks pakalpojums, par ko maksā nodokļu maksātāji. Tāpēc mēs strikt iestājamies pret obligātu nodevu sistēmu. Šodien vēl neizskanēja, bet, piemēram, ļoti daudzas eh, saslimšanas, piemēram, tādas, kuras eh, skar augus un arī lopus, tos eh, ieved turisti, kuri ir ceļojuši uz citiem kontinentiem un citām valstīm. Tas šodien šeit neizskanēja, bet kur šie turisti kādā veidā piedarās kontroļu maksājumu, kontroļu pārbaužu maksājumos? Mēs saprotam, ka efektā, e, oficiālo kontroļu efektivitātei ir jābūt tikpat augstā līmenī kā līdz šim. Un tomēr. Visā Eiropas Savienībā ir jāiesaista dažādi operatori neatkarīgi no to lieluma. MVU ir Eiropas Savienības ekonomikas sirds un dzinējspēks. Un, eh, protams, eh, izņēmumam ir jābūt iekļautam arī stratēģija Eiropa 2020 un jāsamazina administratīvais sloks MVU, lai tie varētu veiksmīgāk strādāt palielinātās konkurences apstākļos. Saskaņā ar Eurostat, Eurostat tad eh, visefektīvāk šīs efektīvās kontrolas strādā tieši sektoros, kas sniedz vislielāko ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomikā. MVU rada tikai 5% no kopīgā šo sektoru apgrozījuma. Tātad eh, strādā ārkārtīgi daudz MVU, bet raugoties uz apgrozījumu, tad tikai 5% Pavisam kopā lauksaimniecībā strādā 90% MVU, bet to apgrozījums ir 5%. Eiropas Savienības lauksaimnieki nevarēs eh, uzņemties papildus saistības finansiālā ziņā ar eh, kontroļu maksājumiem. Jau šobrīd ieņēmums un pārpalikusī vērtība pārtiks ražotājiem lauksaimniekiem ir tik ārkārtīgi neliela, ka ja lauksaimniekiem vēl vairāk būs jāmaksā par kaut ko, tad tas vairs nav iespējams. Un noteikti ir jābūt ļoti uzmanīgam izvērtējumam tam, kādā veidā tie, kuri šobrīd nav pakļauti izņēmumiem, tiem tiks pakļauti. Protams, varas iestādēm ir jāuzņemas no tām prasīta atbildība. Diemžēl nekādi kritērija un pamudinājumi nav izveidoti un nav prasības arī atbilstīgajām iestādēm par to, lai ofi oficiālās kontrolas tiktu veikts visefektīvākā veidā. Reālajā dzīvē tas nozīmē, ka par šīm kontrolēm maksās ražotājs. Mēs nevēlamies to akceptēt. Ir jau taisnība, ka drošai pārtikai un labai pārtikai ir jābūt pārtiks ražotāja galvenajam uzdevumam, protams, bet nedrīkst būt tā, ka tikai un vienīgi pārtiks ražotājiem ir jāmaksā par oficiālajām kontrolēm. Un vēl vēlētos piebilst vienu aspektu. Man ir milzu lielas vailes, ka ja visi MVU visi tie miljoni MVU, kurš šodien tika pieminēti, ja jūs e, no tiem vairs neiegūsiet e, nodokļus, jo viņi būs bankrutējuši kontroļu dēļ, tad kas vispār vadīs Eiropas Savienību? Un varbūt tagad pāris konkrēti piemēri par to, kas e, notiek ikdienā zemnieku saimniecībās. Lauksaimniecēm jau tiek dažādos eh, gada laikos eh, piedāvāts kontrols, un tas prasa gan viņu resursus, gan arī laiku. Iespējams, ka šīs kontrolas eh, varētu efektīvāk izmantot un dažādas nozares kontrolas apvienot. Lauksaimnieki jau tā paši ir iesaistījušies dažādās kvalitātes kontrolas brīvprātības schēmās, un dažkārt pat vēl ārpus tam, ko pieprasa likums. Un Lielākoties šīs kontrolas veids akreditētas iestādes. Protams, likumā ir atrunātas, atrunāti nosacījumi, kādā ietvarā šīs kontrolas notiek. Bet eh, reālajā dzīvē ir tā, ka kompetentā iestāde vēlreiz ierodas kontrolēt tieši to pašu, ko jau iepriekš ir kontrolējusi neatkarīga iestāde. Un zemniekam par šo kontroli ir jāmaksā divreiz. Uh, Tātad privāta brīvprātības kontrole, tai vajadzētu nodot savus rezultātus oficiālai kontrolē un šādā veidā varētu ietaupīt milzu daudz naudas, un tas būtu arī efektīvāks resursu izmantošanas veids, ne tikai sadarbojoties eh, oficiālajām kontrolas iestādēm, bet arī oficiālajām kontrolas iestādēm, sadarbojoties ar certificētajām kontrolas iestādēm, un visbeidzot par caurskatāmību. Priekšlikumā parādās ideja arī par to, ka vajadzētu gan ražotājiem, gan e, dienestiem sadarboties. Tas nāk par labu gan iekšējiem tirgum, gan arī kontroļu efektivitātei. Un noslēgumā Mums ir jādara viss, lai noteikumi nāktu par labu lauksaimnieku konkurences spējas palielināšanai, ir jāizmanto jau esošo resursu inteliģentāka izmantošana un ir jāuzlabo arī ražošanas standarti. Eiropas ražot, Eiropas lauksaimnieku un Eiropas lauksaimniecības kooperatīvi vēlētos, lai to sadzird visas iestādes Eiropas Savienībā. Paldies! Grācie, grācie. Jā, paldies. Doktoram Petersam. Tas bija ļoti interesants pārdomas, kas noteikti izraisīs jautājumus no deputāta puses. Tagad vārds uh, Dotē Rūta Vīl no Eiropas eh, patērētāju asociācijas. Paldies, un eh, paldies arī NV komitejai par to, ka ielūdzāt mūs šeit, eh, un ka mēs varam runāt par šiem jautājumiem no patērētāju perspektīvas. Kad es raugos uz Delangas kundzes ziņojumu projektu par uh, Uh, krāpniecību pārtiks jomā, daudz joms tur jau ir, uh, daudz lietas jau tur ir iekļauts, bet uh, ir arī runa par oficiālām kontrolām. Tātad ļoti ātri vēl pieminēšu vairākus punktus. So, I think it comes back. Manuprāt, pirmais jautājums, ja mēs runājam par patērētāju uzticības atjaunošanu, uh, tad eh, ir bijušas eh, virkne jomu, kur patērētāju uzticība tiešām ir eh, būtiski pārbaudīta nesenā pagātnē. Ja mēs tiešām vēlamies, lai uh, patērētāji mums uzticētos, tad svarīgi, lai uh, atbildīgās iestādes rīkotos neatkarīgi un lai visas uh, iestādes, kam tiek deleģēta uzdevuma, arī būtu neatkarīgas. Tātad ir jābūt regulārām revīzijām par to, ka uh, um, un jānodrošina, ka pienākumi tiek pildīti korekti. Tātad mums ir svarīgi ne tikai tas, kurš veids uh, pārbaudas, bet uh, kurš tiek kontrolēts. Un uh, zirgu gaļas skandāls atkal un atkal tiek pieminēts, tas vienkārši ir nesenākais skandāls Eiropā. Un tas vēlreiz norāda, cik svarīgi ir uh, visus starpniekus reģistrēt un atbildību, uh, atbildībai ir jābūt. Uh, Tātad šis skandāls vēlreiz parādīja, cik uh, ilga un uh, sarežģīta ir pārtiks ķēde. Un uh, vēlreiz, kā jau teicu, ir jānodrošina uh, tas, ka visi uh, pa vidu arī atbilst šīm prasībām resursiem ir eh, jābūt atbilstošiem, bet, ja tad, kad mēs runājam par risku, un to vairāk kārt uzsvēra deputāti, ka riskas eh, būtu, eh, tur jāiekļauj arī tas, ka ir zaudēti patērētāji. Uh, un ka ir nepareiza informācija patērētājiem. No nesenās krīzes kļūst skaidrs, ka mums ir jānodrošina, lai pārtika būtu tādā kvalitātē, kā to sagaida patērētāji papildus tās nekaitīgumam. Un atkal no nesenajiem skandāliem uh, skaidri parādās tas, cik svarīgi ir uh, uh, koordinēt un sadarboties dalībvalsts starpā. Un, protams, vitāli svarīgi ir uh, apmainīties ar uh, informāciju, tas gadās lepeno informāciju, kā to jau norādīja apvienotās karalists pārstāvis. Ir jābūt stabilai, efektīvai sistēmai, kas ļauj apmainīties ar dažādu informāciju dalībvalstu starpā, un to piedāvā komisijas priekšlikums. Uh, ātra informācijas apmaiņa par uh, potenciāliem uh, draudiem var uh, potenciālus riskus uh, uh, ierobežot un uh, apturēt uh, uh, globālu uh, izplatību. Ir ļoti svarīgi, lai būtu šis komunikācijas tīkls starp dalību valstīm. Tiklīdz kaut kas ir identificēts, kādas potenciāli draudi, ir uzreiz, pēc iespējas drīzāk, visi jāinformē arī patērētāji, lai var veikt vajadzīgos pasākums. Mm, ja nemaldos, tad visi šodien runāja par oficiālo pārbaušu finansēšanu. Uh, Un tas būs noteikti ļoti būtisks jautājums, ko jūs apspriedīsiet turpmākajos mēnešos. Es domāju, ka visi eh, piekrīt, ka ir jānodrošina eh, pārtiks likumdošanas ieviešanai pienācīgi resursi. Un komisija piedāvā iekasēt eh, nodevas, un mēs to pilnībā atbalstām ir uh, uzsvars uz caurskatāmību, runājot par uh, nodevu aprēķināšanu un ievākšanu, Un tas ir tiešām ļoti svarīgi, lai šī sistēma būtu pēc iespējas caurskatāmāk, lai nodrošinātu to, ka kompetentās iestādes eh, ir neatkarīgas un to neviens nevar apšaubīt. Lai cilvēkiem būtu sajūta arī, ka tās ir neatkarīgas iestādes. Un nodevs var ieviest arī, lai eh, radītu stimulu nozars eh, uzņēmumiem labdarboties, proti, lai um, likuma ievērotāji varētu saņemt atlaidi šīm nodevām, bet varētu arī ieviest apgriezto sistēmu, proti, ka ja ir bijuši pārkāpumi, tad jūsu eh, kontroļu nodevas palielinās. Jautājums, kas mums būtu, un to jau arī vairāk pieminēja, ir mikro uzņēmumiem attiecinātais eh, izņēmums. Bija runa par uh, uz risku balstītu pieeju pārbaudēs, un mēs zinām, ka mikro uzņēmumi būtu jāņem vērā, jo uh, viņa uh, darbība uh, var būt riskanta, proti kā var būt, ka uh, kontrols ir balstīts uz risku un tomēr uh, tiek attiecināts izņēmums uz mikro uzņēmumiem. Tas, manuprāt, būtu vēl jāapspriež. Protams, uh, atgriežamies vienmēr pie uh, nepaziņotām pārbaudēm, mums tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, tikai ārkārtas gadījumos būtu jāsniedz iepriekšējais brīdinājums par pārbaudēm. Komisijas priekšlikumā šobrīd ir ļoti aptuveni definēts tāds, kādos uh, apstākļos ir iepriekš jāpaziņo par veicamajām pārbaudām. Mūsuprāt, ja tiek uh, brīdināts par pārbaudēm, pat dažas stundas iepriekš, tad uh, varbūt kontrolieris nevar konstatēt patieso stāvokli uzņēmumā. Tad, tad ir ļoti svarīgi precizēt uh, tos izņēmuma apstākļus, kuros uh, ir jāpaziņo iepriekš par gaidāmajām kontrolēm un kad personāls ir nepieciešams kontroļu laikā. Runājot par sankcijām, to arī vairāki pieminēja. Uh, Un komisārs Borgs pats arī to vairāk kārt uh, uh, uzsvēra, ka uh, krāpniecībai nevajadzētu būt ienesīgai. Ir tiešām vajadzīgi skarbi sodi, lai uh, uh tie aizkavētu uh, noziedzīgos darboņus īstenot krāpniecību. Tā pašā laikā ir jābūt arī saskaņotai pieejai, kā tas viss darbojas un kā šie sodi, finanšu sodi Eh, faktiski darbosies. Un šeit mēs eh, gribētu varbūt papētīt komisijas lomu eh, vadlīniju izstrādāšanā dalībvalstīm, jo mēs zinām, ka atsevišķās dalībvalstīs, dažādās dalībvalstīs tiek dažādi piemēroti likumdošanas akti, un tātad, ja būtu vadlīnijas, tad dalībvalsts varētu īstenot varbūt nākotnē vienotāku pieeju sankciju piemērošanā. Un, protams, pēdējais uh, jautājums ir atbilstības caurskatāmība. Un viss, kas ir mūsu sarakstā, ir svarīgs, bet ja nav caurskatāmība par atbilstību, tad patērētājiem nebūs tā uzticība pārtiks ķēdē, kādai tai vajadzētu būt. Es atbalstu apvienotās karalists pārstāvi, kurš minēja uh, sistēmu, kas viņiem ir Tāda pati pastāv arī Dānijā, un citur par to tiek runāts, un e, ir arī pieredze no trešajām valstīm, kur e, šādas sistēmas ir samazinājušas e, saindēšanās apjomus dalību valstīs ar pārtiku. Mūsuprāt, svarīgi ir, lai uh, patērētāji saņemtu informāciju par standartiem, kāda ir spēkā pārtiks ķēdē un kā tie tiek ievēroti. Tas būtu ieguvums eh, gan patērētāja pusē, proti cilvēki varētu izvēlēties, kur pirkt pārtiku un kur eh, kādos restorānos ēst, un otrā puse būtu tas, ka tas eh, palīdzētu celt standartus. Tātad tur būtu vairāk ieguvumi. Mēs uzskatām, ka dalībvalstīm vajadzētu izpaust uh, pārbaužu rezultātus, bet arī pārtiks ražotājiem būtu jāuzliek pienākums uh, publiskot šos rezultātus un sniegt šo informāciju patērētājiem, lai patērētāji, kā jau minēja, varētu balstīties uz šo informāciju un izdarīt savu izvēli. Uh, Es domāju, ka šodienas diskusijā parādījās ļoti daudz jautājumi, par ko jums būs jādiskutē. Mēs labprāt sadarbosimies ar jums turpmākajos mēnešos. Diemžēl man tagad ir jādodas prom un es nevarēšu piedalīties diskusijās, bet ja jums ir kaut kādi jautājumi, lūdzu kontaktējieties ar mums. Lielas paldies! Prima di passare la parola alla... Pirms es došu vārdu priekšēdātājai Klāsas kundzei. Nodošu viņai sanāksmes vadību, vēlos eh, Vīles kundzei teikt paldies par eh, patērētāju nostājas eh, izklāstu. Arī viņi vēlas skaidrību, pamatoties uz pamatām kontrolēm gan Eiropas ražojumam, gan trešo valstu ražojumiem. Priekšsēdētais kundzei vārds. Jā, paldies, kolēģi Ferēro kungs mēs eh, arī no otras grauda puses esam saņēmuši ļoti labas norādes, un eh, daudz kas ir eh, kļuvis daudz skaidrāks. Tas kāpo kopīgajiem mērķiem, uz kur virzāmies. Jautāšu ēnu referentiem, kolēģiem, kolēģiem, vai vēl ir jautājumi. Kolēģis Nehardkungs ir pieteicies. Un Linda Makevana. Horstam Šņahārtam vārds. Jā, liels paldies, tas bija interesanti. Gribētu pieskarties vienam jautājumam, proti jautājumam par uh, informācijas publiskošanu. Tika teikts daudz kas tādā plašā lokā. Labprāt uzdot jautājumu pēdējai referentēju, kā viņa to uzskata kā patērētāju pārstāve, vai tie drīzāk, vai tās ir iestādes, kuras eh, finansē uzņēmumi, lai šeit pāraudzītu situāciju un arī mm, padarīt zinām informāciju atklātībai. Kad Ronis kungs, jūs eh, savā izklāstā teicāt, eh, ka krāpniecības jēdzienu ir jānodala no kļūmes jēdziena. Vai jūs uzskatāt, ka krāpniecība ir eh, jādara zinām atklātībai, bet eh, kļūme vai tās nevēlāks pārkām mums vēl nē. Tas ir jautājums, kur grib uzdot, ka nevajadzētu pakļaut visus uzņēmumus eh, aizdomām, ka viņi nodarbojas ar krāpniecību. Tādēļ es uzskatu, ka kontroļu publiskošana, jebkurā gadījumā, tas var būt bīstam un tas var apdraudēt uzņēmumus. Jā, bet kur ir robeža? kur iestādē vai kontrolierim atļaut kaut ko publiskot, kas apdraud uzņēmumu, jo katra publiskošana apdraud uzņēmumu. Un ja tiek uh, teikts, žēl, ka pārstāv aizgāja, pa, kas runāja par sistēmu Dānijā, tas ir novest pie tā, ka tur ir mazāk uh, saindēšanās uh, atdot pārraks produktus. Mums Vācijā nav šāda sistēma. Uh, un eh, kāds bija šis uh, <laughs> nosaukums eh, uzņēmumam. Shame and blame. Gribētu labprāt uzklausīt jūsu viedokli. Uzņēmumi, kad šī sistēma tiek ieviesta, jā, ko tad publiskot? Krāpniecību, kļūmi, mazāk pārkāpumu nē, un otrs jautājums par kontroli ja jūs tiek kontrolēti, vai jūs vēlaties vairāk informācijas no kontrolēšos iestādes puses, kā jums kaut ko mainīt, vai jūs saņemat šo informāciju, vai jūs kooperatīvi sadarboties ar kontrolas iestādēm un kontrolas iestādes ar jums, vai kontrole notiek tādā kā izolētā jomā. Nākamā Linda Makevana Yeah, to, um... Jā, es tikai gribēju uh, uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, par Vīlskundas teikto, uh, ko tad uh, ietver direktīva vai uh, gaļas brokeri tie ir iekļauti. Mums uh, bija tā problēma ar zirga gaļu, ka tie bija šie uh, vairumtirgotāji, kas uh, bija problēma. To vajadzētu precizēt. Uh, Un otrkārt, mēs daudz runājām par uh, pārbaudēm, kas notiek bez iepriekšēja brīdinājuma. Un eh, arī bija runa par pārbaužu biežumu. Es zinu, ka agrāk izcirtēji saskarās ar ļoti daudzām pārbaudēm. Tātad par ko mēs šeit runājam? Dank, Brita Rēmers. Paldies, Brita Rēmers. Jā, tā kā mēs tagad, tagad ir arī uzņēmēja pārstāvi, man interesētu, ja pie jums notiek oficiāls kontrols, vai nu mazos uzņēmumos, vai lielos uzņēmumos, cik lielā mērā tās ietekmē darba procesu un kādas izmaksas eh, rodas eh, netieši kontrolēdēju, par to neesam diskutējuši, bet to arī vajadzētu ņemt vērā. Pati esmu lauksaimniece Es zinu, ka, ja strādāju kā lauksaimniece, man katru dienu ir jādomā pa visiem likumiem, jāorientējas, un ja ir kontrole, tad atnāk kontrolēs, kurš atbild par vienu lietu, un kontrolēm vairāk netiek nekas uzlikts. Un tad, protams, arī kontroļu skaits sadalās, bet tā kā mēs runājam par ef efektīvām kontrolēm, par to padomēm, es domāju, to vajadzētu ņemt vērā, cik daudz netiešās izmaksas rodas uzņēmumiem. Uh, un eh, cik lielā mērā tas ietekmē uzņēmumu darbu. Es domāju, arī to ir svarīgi pateikt paldies. Arī par šo jautājumu vairāk neviens nav pieteicies runāt. Gribētu pati arī uzdot vēl vienu jautājumu. Mēs visu pēcpusdienu tā strīdamies savā starpā par finansējumu, par kontroli finansējumu. Un tika teikts, Borelo kungs tas laikam bija, kas to teica, ka vajadzētu nošķirt kontrolas, kurām ir ekonomisks labums, un citas kontrolas. Ilgi domāju par šo jautājumu, kas ar to domās, kādām kontrolēm ir ekonomisks labums. Ja, piemēram, kāda Ronskungs saka to par uh, gaļas pārstrādāšanas uzņēmumiem, tā ir drošība, ko mēs vēlamies, to vēlas arī patērētē, bet kur ir kontrole ar ekonomiskiem panākumiem? Tad Belauniekungs sāka runāt, viņš no savas jomas pastāstīju par sēklu kontroli, un tad es aptvēru tajā brīdī un domāju, tad tās tiešām ir tās kontrolas, kurām ir ekonomiski panākumi. Proti, ja jūs sakāt, mums ir certificētas sēklas, tad jūs uh, tirgu esat pašā virsotne augšā, un jūs arī prasījāt, uh, ka vajadzētu būt arī pašu kontrolē, tad pašu certifikācijai. Vispirms gribēju pielikt tur jautājumu zīmi, bet pēc tam Jūs jau arī pats devāt atbild, gribētu jautāt, vai jūs piekritat, ja man ir sēklu ražošs uzņēmums un ja ir sēklas, kas ir certifikāta tirgu, tad šie, šī kontra, kurā ir panākumi, tas nozīmē, ka man ir garantija, ka man būs laba pozīcija tirgu, jo ja man sēklas nekā nav vērts, ja tur, piemēram, kaut kāda slimība izraisītāji un nekām nederīgs sēklas, tad es pēc tam nevarēšu šīs sēklas pārdot. Tātad tur ir ekonomiskas intereses, kas vērstas gan attiecībos kontroli, gan arī uz pašu kontroli. Būtu interesanti vēl paklausīties par šo nodalījumu. Pēters kungs daudziem mazie uzņēmumi lauksaimniecībā. Viņi patiešām tiek eksploatēti un, uh, un ļoti daudz ir arī atsevišķi kontroli, kas nāk arī Brita Rēmērs to pieminēja, ka nāk uz lai kontrolieri. Gribētu uzdot jautājumu. Biju arī referente uh, augu aizsardzības eh, jomā un ilgspējīgā to lietošanā. Protams, tur tiek prasīti certifikāti, prasīti pierādījumi par ilgspējību, papildus ir arī daudz kontroles, ko veic zemnieku saimniecībās. Tur ir arī tā saucamā atbilstības kontrola, jeb cross compliance kontrolas. Kā to visu var koordinēt? Bet Rēmers teica, katrs ir atbildīgs par kaut kādu noteiktu jomu, bet es skatos uz komisijas pusi, kaut kur taču ir jābūt ir iespējai to visu koordinēt, lai būtu tā kā tāda kontrolas grāmata, grāmatvedība, kur varētu pateikt, jā, tas jau ir izkontrolēts, to nevajag vairāk kontrolēt. Tie ir jautājumi, kā labāk koordinēt visu šo jautājumu. Horčs Nelārds grib arī vēl kaut ko pateikt, un pēc tam dosim tad atpakaļ plenārsēdi. Gribētu uzdot skaidru jautājumu komisijā. Mēs runājam par to, ka finanses būs problēma. Kā iestāde aprēķina izmaksas nozadzošas nodevas? Cik lielā? Mums viņiem jā, jā, jānosaka skaitlis. Ja iestāde kontrolē, tad ir jābūt tā, ka tā pasaka tas un tas maksā tik un tik eiro. Kā to visu iztenot? kā tas būs citā uzņēmumā. Tur būs, piemēram, 500 eiro vai izmaksu sekšana katrā atsevišķā objektā ir iespējams to noteikt, vai tas ir tā, ka kādā valstī vai kādā reģionā tiek noteikts, ka varētu pateikt, labi, tur ir 100 tūkstoši, ko vajadzētu sasaimniekot, un tad tas būs ekonomisks uzņēmums, jo tad eh, izmaksas ir jāsedz, vai ir kontrolējot, ir jārada šī vērtība, un tur man ir problēmas to aprēķināt. Jā, jūs varat vēl ilgāk pārdomāt, vai arī komisija, jo vispirms es došu vārdu kungiem, kas runāja pēdējā panelī, kāda ir Aunas kungs lūdzu. Grazie par queste interesanti domande. Paldies! Saka Kalderons kungs, paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem. Par pirmo, kāda ir atšķirība starp uh, kļūmi un apzinātu krāpniecību. Protams, eh, ir eh, agrīnās brīdināšanas sistēma, kura ir ļoti veiksmīga un kura darbojās pārtiks kontrolas sistēmās, jo šī sistēma momentāli aptur inficētas pārtiks nokļūšanu uz cilvēku galdiem. Vismaz nokļūšanu tirgos. Vēl bez tam šī agrīnās brīdināšanas sistēma ir izveidota, lai noteiktu un atpazītu kļūmju situācijas, kuras nav veidotas ar krāpniecības nolūku, un tomēr tās arī ir risks cilvēku veselībai. Piemēram, zirgu gaļas skandāls bija krāpniecības gadījums, bet tas nebija saistīts ar pārtikas drošuma jautājumiem un ar cilvēku veselību vai dzīvību. Tā tad ir jānošķir šīs eh, krāpniecības no kļūmēm. Jau izskanēja, ka kautuvēs bieži vien tiek veiktas kontrolas, un kontrolas tiek veiktas ne tikai brīdī, kad eh, dzīvnieks tiek nokauts, bet arī visas eh, pārtiks ražošanas ķēdītas garumā. Un ja ir kāds uzņēmums, kas ražo pārtiks produktu, tad šis produkts ir jākontrolē, eh, jāsertificē, tam ir jābūt adekvātam etiķējumam, un e, kontrolas ir ārkārtīgi biežas. Kontroļa caurskatāmība un publikas iesaistīšanās kontroļa publiskošanā. Jā, varbūt e, mums e, ir problēmas ar kontroļa rezultātu publiskošanu, jo daudzi no kontroļa rezultātiem tiešām parāda konkrētus bīstamus gadījumus. Uh, par eh, MVU un izņēmumiem, par izņēmumiem mikrouzņēmumiem. Mūsu asociācijā darbojās daudzi mikrouzņēmumi. Tomēr šos eh, izņēmumus nedrīkstētu piemērot gadījumiem, kad operatori tiek eh, pārbaudīti, kad ražotājs tiek pārbaudīts, bet par to nemaksā. Mūsuprāt, tas nav taisnīgi. Kā jau mans kolēģis teica, kontrolas cena, kontrolas e, vizītes cena, kurš tad par to maksās? Vai par to maksās tikai un vienīgi lielie ražotāji? Diez vai tas būs godīgi. Un e, tagad jautājums par tādām kontrolēm, kuras ietekmē uzņēmumu komerciāli. Mūsu asociācijas gadījumā viens no priekšnoteikumiem iestājai ir tāds, ka Eh, gaļas kontrolas, mūsuprāt, ir ļoti normāls, regulārs gaļas kontrolas. Un eh, eksportējot uz trešajām valstīm, jūs jau nemaz nevarat to izdarīt, ja jums nav bijusi kontrola Eiropā. Es runāšu itāliski, saka Bilonē kungs. Man tik uzdot jautājumu, ja pareizi sakot, es vēlētos atbildēt uz diviem. Cik maksā kontrols un par kontroli vērtību sēklu uzņēmumiem. Tātad, cik maksā kontrole sēklu ražotājiem? Visbiežāk eh, šī maksa ir proporcionāla uzņēmuma lielumam. Ir ļoti maz fiksētu maksu, un eh, sēklu ražotājs maksā pēc saražotās tonnāžas. Tātad lielākoties maksa par kontrolēm ir pēc izstrādāta, pēc sagatavoto sēklu apjoma. Tāpēc arī mikro uzņēmumiem būs mikro maksājums. Mēs uzskatām, ka maksājumu, maksājums ir adekvāts kā lielajiem, tā arī mazajiem sēklu ražotājiem. Tā tad eh, sēklu jomā ar kontrolēm, mēs domājam, viss ir gatavs. Par eh, sēklu vērtību, dīktspēju, kā tā tiek kontrolēta. Mēs uzskatām, ka šobrīd ir pieejams ārkārtīgi daudz informācijas, kas eh, rodas šādu kontroļu rezultātā. Un šī informācija netiek izmantota. Tā varētu būt ārkārtīgi uh, būtiska un nozīmīga patērētājam, bet netiek izmantota. Piemēram, kāda sēkla, kas tikusi, sēklas, kas tikušas pārbaudītas un pārbaudas rezultātā ir atklāta kāda pozitīva pievienotā vērtība, domāju, ka arī to vajadzētu darīt zinām patērētājiem. Sēklas tiek ražotas, lai gala beigās no tām tikt izaudzēts augs, kura sniegtā raža nonāk uz patērētāju galdiem. Tātad eh, arī mēs esam iesaistīti pārtiks drošības ķēdītē, un mūsu apkopotajai informācijai vajadzētu nonākt pie patērētājiem, jo tas pilnīgi noteikti nāks par labu ne tikai sēklu ražotājiem, bet visiem tālāk iesaistītajiem. Eh, paldies. Um. Pēters Kungs. Paldies! Es eh, varbūt mazliet papildināšu to, ko iepriekšējā runātāja jau teica. Protams, patērētājiem ir jāzina par tiem aspektiem, kas tiešā veidā uz patērētāju attiecās, uz viņa veselību un tā tālāk. Bet mans jautājums, kurš informēs eh, lauksaimniekus? ir ārkārtīgi daudz eh, informācijas, ārkārtīgi daudz likumdošanas, viss runā par kontrolēm, kontrolēm zemnieku saimniecībās, vienalga kad un vienalga kur un kādos apstākļos, bet neviens nav pateicis, kā informācija, kas ir iegūta šiem kontrolēm, tiks tālāk nodota zemniekiem un kā šī likumdošana darbosies, darbosies reālajā dzīvē. Līdz ar to klāsas kundzes uzdotais jautājums par PPP un krustsavietojamību. Pēc manām domām mēs šeit runājam par diviem nošķiramiem jēdzieniem. Mēs runājam par PPP pakotni, tas ir likumdošanas kopums par ilgtspējīgu izmantošanu un par to, kā katrai zemnieku saimniecībai ir ilgtspējības. Ilgspējīgs certifikāts, kas, protams, gala beigās ietekmē pārtiks drošību, bet e, galvenokārt mēs runājam par aiz, par to, kā e, zemnieku saimniecībā tiks pasargāti augi un lopi, lai nodrošinātu to, ka manis audzētājs, vai tie būtu lopi vai augi, kā droši pārtika nonāks uz klientu gaidiem. Tas ir saistīts ar PPP un ar pārtiks drošības jautājumiem. Jūs jautājums, Klāsas kundze, bija tas, ka viens inspektors var pārbaudīt zemnieku saimniecībā visu, Es eh, varu atbildēt ar eh, preti jautājumu, kā tad zemnieks var īstenot visu. Ja jau zemniekam tiek pieprasīts īstenot visu likumdošanu, tad arī adekvāti izglītotam inspektoram ir tiesības pārbaudīt visu. Rēmers kundzes jautājums par, par netiešajām izmaksām. Es nevaru jums konkrēti nākt klajā ar statistikas datiem, mazliet filozofijas Patiesībā ir ļoti atšķirīgs tas, kas tiek kontrolēts. Ja jūs pārbaudiet dokumentus, ja ir vienkārši dokumentu pārbauda, dokumenta inspekcija, tad to tiešām var darīt ārpus ražas sezonas. Ja jūs pārbaudiet procesu, es saprotu, ka tas ir jādara ražas novākšanas brīdī. Jūs jau nevarat procesu pārbaudīt brīdī, kad mašīnas nestrādā. Tā kā šeit ir būtisks, būtisks atšķirības. Un eh, ar tām zemnieku saimniecībām, ar kurām es cieši sastārādājos, patiesībā ar pāris tūkstošiem zemnieku saimniecību, ir tā, ka eh, tas notiek vienlaicīgi. Un ja jūs pie zemnieka ierodaties ražas novākšanas brīdī un prasiet pārbaudīt dokumentus vai vienkārši izvērtēt viņa grāmatvedību, tad eh, jūs saprotiet, ka zemnieks ar to nebūs pārmēr priecīgs. Un tās nav problēmas ar to, ka viņam būtu bail no, no kontrolas, bet gan ar to, ka laiks izvēlēts kontrolē, ir pilnīgi neadekvāts. Viņam nav bail no kontrols, vai tā būtu paziņota vai eh, ārkārtas kontrola vai nepaziņot kontroli. Nē. Kad tad kontrolim vajadzētu būt? Inspekcijai, kad, eh, kad ir beigusies ražas novākšana vai lauka apstrāde, tam jau nav no nozīmes, eh, kad tiek pārbaudīt papīri. Bet šeit nav parādījusies vēl viena kontrolas opcija, kad kontrolētājs kontrolē kontrolētāju. Ja jūs vēlaties būt ārkārtīgi efektīvi, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka beļģu sistēma ir tāda, ja jūs vēlaties būt ārkārtīgi efektīvs, tad e, izmantojiet šo otro opciju. Labi, pietiek, jau ir, jau laika, jau vairs nav. Dankas, Jā, paldies. Paliek vēl neatbildētas jautājumas komisijai, kā var aprēķināt izmaksas un kas sedz izmaksas. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, par eh, Makēvenas kundzes jautājumu. Pēc zirga gaļas krīzes mēs eh, uzdevām jautājumu, uh, kā dalībvalstīs juridiski rīkojas ar šiem uh, tirgotājiem, jo daudzi ir tirgotāji, kas ļoti ir iesaistīti šajos skandālos. Ir dažādi tirgotāji, ir tie, kas sēž mājās pie kompjūtera un strādā, un kontrolēt viņus ir ļoti grūti. Un tad ir arī tirgotāji, kuri sadarbojas ar uzņēmumiem, kur gaita tiek saldēta. Tur daudz vienkāršāk kontrolēt. Pat tad, ja dalību valstu inspektori ir apmeklējuši šos eh, saldēšanas iekārtas kā vietas, kurā īstenībā daudz kas nenotiek, ja tiek ievērotas temperatūras, kas tiek noteiktas minus 18 grādi, tad uh, pietiek ar vienu kontroli gadā. Tā līdz šim domāju, bet, diemžēl, nācās konstatēt, ka tie tirgotāji, kas sadarbojas ar uh, dzēsēšanas uzņēmumiem, uh, ka šajos uzņēmumos tiek gaļa iepakot no jauna, pārpakota, un tas pāriesaņot, un tas ir aizliegts, un tā nav normāla situācija. Šādi tirgotāji ir jāsertificē, un ja viņiem aņem ah, vienkārši šeit pie, pie datora, tad viņiem ir jāreģistrējas. Bet, jebkurā gadījumā, ir vajadzīgas uh, personāls, lai šis kontrols veiktu, un, kā jau teicu, ir ļoti grūti pārbaudīt tirgotē, kurš vienkārši sēž pie datora mājās un tur strādā. Tagad par jautājumu, kā aprēķināt izmaksas, bija Šnēhārda kunga jautājums. Vācijā ir uh, īpaša situācija, tāpat kā Spānijā un Itālijā. Tur ir uh, šī federālā sistēma, attiecīgās iestādes aprēķina kopīgās izmaksas, kas attiecas uz inspekciju vieta, transporta līdzekļi, izglītības pasākumu un viss. Tas viss ir jādabū atpakaļ, jāiekasē, pamatoties uz stundu augu stundu samaksu kontroliem. Ja jums ir mazs uzņēmums, kur pārdod uh, sviestmaizes, kas, uh, ko var izkontrolēt vienā stundā, tas jau neradīs tādas pašas nodevas, kā uh, firmā, kurā strādā 250 um, darbinieki, kurā tiek ražot mātā gaļa, piemēram. Tiek ieteikts uh, izmaksas aprēķināt pēc situācijas un pamatoties uz laiku, bet ņemot vērā visas izmaksas, arī inspektora algas. Bet to ir sarežģīti izdarīt, jo Ziemeļa Eiropā inspektori saņem citas augstas nekā Dienvidē Eiropā. Tādēļ Mēs nevēlējāmies ieteikt šādu vienotu nodā, piemēram, stundu likuma 50 eiro par stundu visā Eiropā. Un mums tik teica, jā, to vajag visu pielāgot uh, dalību valsts uh, situācijā. Mums ir vajadzīga elastība, bet, protams, ka viss ir uh, jāņem vērā. Sistēmā, ko mēs šeit iesakām, izņemot mikrouzņēmumus, ir tā, ka lielajiem uzņēmumiem nevajadzētu maksāt par mikro uzņēmumiem, jo mikro uzņēmumu izmaksas vajadzēs finansēt no valsts budžeta. Nav, nevajadzētu būt tā, ka lieliem uzņēmumiem būtu jāmaksā, jāmaksā vairāk tikai tādēļ, ka 90% ir mikro uzņēmumi. Mikro uzņēmumu inspekcijas tad tiek finansētas no attiecīgā līmeņa pārvaldes. Protams, ka valsts subsīdijas šeit ir jāņem vērā. Mikro uzņēmumi nedrīkst arī gūt īpašu labumu no šīs eh, valsts finansētās sistēmas. Tagad eh, atbild uz jūsu jautājumu, priekšsēdētājs kundze. Par kontroļu koordināciju lauksamības uzņēmumā. To pieminēja vairāk no te arī, piemēram, Pēterskungs. Mums svarīgi sekojošais dalībvalstu iestādēm vajadzētu labāk sakoordinēties lai varētu sakoordinēt dažādos inspektors, kas strādā par dažādām jomām. Nevajadzētu būt tā, ka katru nedēļu nāk kāda cita persona, lai pārbaudītu kādu specifisku aspektu šajā uzņēmumā. Sapcīt tā tas nemaz arī nenotiek. Mēs vēlamies, lai dalību valstu iestādes sazinās, sarunā, Tas ir viens no jaunās regulas pamatprincipiem. Mērķis ir tāds, ka uzņēmumos ir tikai viena inspekcija gadā, kā tu ieteici Pēterskungs. Lauksaimnieki jau ir pakļauti daudzām kontrolēm. Lauksaimniekiem tas nebūs nekas jauns ir kontroles par to, vai ir izpildīti noteikumi, kopīgās lauksimniecības politikas ietvaros, jo pirms eh, uzņēmums saņem subsīdijas jāpārbauda, vai ir ievēroti visi noteikumi. Zīv, lopu labturības jomā, arī pesticīdu jomā un tam līdzīgi. Mēs uzskatām, ka šis eh, jaunais eh, regulējums nenozīmē vairāk kontrols, bet Pēters kungs. Lauksamniekiem, protams, ir jāievēro Visi noteikumi, to jūs arī pieminējat attiecībā uz pesticīdiem un dzīvnieku labklājību, eh, tas tika jau arī darīts. Jā, paldies priekšredē, paldies arī par eh, atbildēm. Sesnieks, paldies par uzklausīšanu. Mēs runājam par ļoti daudziem jautājumiem, daudz, uz daudziem atbildi netika sniegta vēl, bet tas varbūt tiks risināts vēlāk. Paldies eh, referentiem Perejo un Šnehat kungam, kurš arī vadīja sanāksmi šajā pēcpusdienā. Paldies tiem, kas uzstājās, un vēlos īpaši pateikties eh, Lietuvas ministra kungam, kurš arī runāja Kručinskas kungam. Nākamajās nedēļas mēnešos diskutēsim vēl par to. Un cienījamies kolēģi Perejo kungs novembra Sākumā būs ziņojums, un nāvien beigās šeit komitejā būs diskusija par to. 2014. gada janvārī vides komitejā būs balsojums par šo ziņojumu. Vēlreiz iesniegs paldies arī tūkiem, jo viņi strādāja vairākas minūtes pēc darba laika. Sirsnieks paldies un visiem labu māju ceļu!